Dārgie kolēģi, es gribētu ierosināt atsākt mūsu darbu. Un pārskatot eh, mūsu kolēģi Čaba Orī ziņojumu par dalībvalsts nodarbinātības politikas vadlīnijām, mēs esam paredzējuši vienu viedokļu apmaiņu ar Kokē kungu, kurš ir MKO komitejas priekšsēdētājs. Var sakot, labā franču valodā, jeb labā latviešu valodā, no tūk viedokļa tas nozīmē. Qui, euh, du point de vue du conseil, euh, prépare ekonomikas komiteja. Nu, tātad tas uh, ir saistīts arī ar sociālo lietu padomu EPSCO, un Un tas ir arī, eh, tas ir eh, arī saistīts ar mūsu jomu. Liels paldies, ka esat ieradušies mūsu vidē. Tad es gribētu ierosināt, lai mēs strādājam tā kā parasti. Mhm, desmit minūtes jums būs apmēram laika mazliet apstāstīt, kāda ir pašreizējā situācijā, kāda ir gaisotne. Um, ECOSOC, jeb eh, Ekonomikas un sociālo lietu padomē. Un tā tad eh, komitejas eh, locekļiem man ir sakāms par darba grafiku. Protams, ka gan mūsu komitejas locekļi, gan arī parlamenta deputāti vispār nav apmierināti ar to, kā tiek pieņemts šīs vadlīnijas. Uh, tā ļoti nekonkrēti, tā laikā, kad mums ir skaidrs, ka ir nepieciešams pilnīgi konkrēts darba grafiks saistībā ar 20, 2020. gada stratēģiju. Un otrkārt, kaut arī Eiropas parlaments ir daudz cīnījies par to, lai notarbinātības uh, eh, politika tiktu uzskatīta par uh, E, svarīga joma par tādām kā integrējošām vadlīnijām. Padoms līmenī šie virzieni ir sadalīti dažādās komitejās, un šogad ekonomikas un sociālo lietu komiteja e, ir nolēmusi nesagatavot rezolūciju par šo jomu, un mēs tādā veidā nonākam diezgan sarežģītā situācijā, uh, Un mēs vienkārši gribam būt pārliecināti par to, ka, zinām, vadlīnija dinamika ir tā, kas mums pat labam ir vajadzīga. Tad šāds ir konteksts saistībā ar 2020. gada stratēģiju, jo īpaši attiecībā uz nabadzības izskaušanu par šo tēmu daudz tiek spries arī jūsu komitejā un arī mūsu komitejā pagājuši mēnesi un arī pirms tam aprīlī bija pausti viedokļi, ka mēs pat labam pietiekoši neapzināmies šo mērķi kā ko tādu, kas ir jāsaglabā un kas ir jāizskata visā Eiropas līmenī. Jānodrošina nodarbināti. Var jau būt, ka es te izteicos pārāk garu, nu, var sakot, desmit minūšu laika izteikties ir jums, un pēc tam būs eh, viedokļa apmaiņa ar mūsu komitejas locekļiem. Uh, Paldies, priekšsēdētājs skundz, saka Hokie kungs, paldies šīs eh, komitejas, eh, MKO komiteja, nodarbinātības komitejas pārstāvjiem, ka jūs mani uzaicinājāt, lai pastāstītu par eh, diskusiju rezultātiem attiecībā šo jauno stratēģiju. Un par to, kāda, kādu mēs to liksim priekšā padomi. Un runājot par šo darba grafiku, par bažām par to, man šķiet, ka svarīgi norādīt, ka no MKO komitejas viedokļa šis jautājums arī ir problemātisks. gan tāpēc, ka stratēģija tika izveidot pārāk vēl, vārds sakot, komisijas priekšlikums tika sagatavots tikai marta sākumā, bet bija paredzēts, ka um, šī stratēģija tiks sagatavota ātrāk, jo iepriekšējā beidzās jau šī gada sākumā, un tā bija jaunā jāsagatavo uz jūnija padomi. Tad šis priekšlikums um, parādījās tik īsi pirms uh, pavasara padoms, tātad mēs nevarējām to apspriest nozara līmenī šai padomē. Un vadlīniju priekšlikums pie kura mēs šodien strādājam, tika piedāvāts ļoti vēlu, un līdz ar to MKO ietvaros mēs par šīm vadlīdījām varējām spriest tikai vienreiz. Un tas bija ne pagājušā nedēļa, bet uh, aizpagājušā nedēļa. Un es domāju, ka būtībā mums pavisam bija tikai viena diena, lai apspriestu šīs vadlīnijas. Kaut arī tika veiktas, veikts liels sagatavs darbs. Tad būtībā mums bija tikai viena diena. Pretstatā 2005. gada vadlīnijām, kuras mēs varējām um, apspriest veselu četrus mēnešus. Un līdz ar to tātad es panākt konsensu nav tik viegli. Nu, skaidrs, ka sekas nav diezko patīkams. Pirmās, pirmās sekas ir, ir saistītas ar uh, iepriekšējo neveiksmu diagnostiku. Šīs neveiksmes uh, tika saistītas ar uh, šīs stratēģijas īstenošanas trūkumu un vēl arī iespējamais ar pārvaldības un uh, citu tādu pamatu principu neskaidrību. Tātad mm, pirmā lieta mums būtu jānodrošina, lai šī īstenošana būtu laba. Nu, un pēc tam ir eh, viss tas, kas ir saistīts ar vadlīnijām, piemēram, nacionālās uh, vadlīniju programmas, un citi jautājumi. Tā tad uh, mēs līdz šim esam sprieduši par šīm vadlīnijām visnotaļ abstrakti, kaut gan mums būtu jādomā par to, kā mūsu vēstību padarīt skaidrāku. Tā tad eh, MKO komitejā šie divi aspekti lika izdarīt secinājums. Uh, ka no gaisotnes viedokļa ir valda vilšanās. Mēs nevarējām šos jautājumus atcerēties tā, kā mēs to būtu vēlējušies. Un MKO drīzāk jūtās kā tāds policijas, eh, nevis eh, pilnvērtīgs diskusijas dalībnieks. Nu, tad eh, šāds būtu tāds vispārējais skatījums, kas saistīts ar darba grafiku un ar šīm sekām konkrētajām sekām, kas ļauj vai neļauj īstenot šo stratēģiju, kādā kontekstā tā tiks vai netiks īstenot un ko mēs varam darīt. Nu, tā ir laikā, kas mums tika piešķirts, mēs tomēr varējām izvērst konsultācijas ar sociālajiem partneriem, un tas, protams, ir arī svarīgi nodarbinātības komitejai, jo īpaši ņemot vērā to, ka sociālajiem partneriem uh, bija liels ieguldījums iepriekšējā stratēģijā, un tātad mums jāņem vērā arī viņa viedoklis. Un šis viedoklis manā skatījumā ir svarīgs no trījiem aspektiem. Un tas attiecas, piemēram, uz teksta uh, izmaiņām, ko ierosināja nodarbinātības komiteja. Vispirms tika uzsvars, ka stratēģijai nevajadzētu skart tikai darba piedāvājumu jomu, bet arī uh, pieprasījumu jomu. Tā tad ja uzņēmumos ir jāveido darba vietas, bet tai pašā laikā ir jānodrošina instruments, kas ļautu šīs darba vietas izmantot. Un otrais liet, otrā lieta ir atalgojums. Uh, šiem partneriem uh, radās iespējas, ka komisijas tagadējais priekšlikums salīdzinot ar iepriekšējo mazāk paredzēja uh, sociāliem partneriem uh, vadīt sārunas saistībā ar viņu atalgojumu. Un trešais aspekts saistīts ar iekšējo drošību, protams, krīzes kontekstā tika pieminēts uh, daļēja dar, nepilndarba laika aspekts un nodarbinātība, bezdarbs konkrētāk. Un līdz ar to eh, tika izteikt vēlēšanos, lai vairāk tiktu iekļaut arī šie aspekti, ņemot vērā šos te pašreizējos uh, apstākļus. Tātad es gribētu sacīt, ka mēs varējām uzklausīt sociālos partnerus un ņemt vērā viņu vēlmes. Un tagad runājot par pašām vadlīnijām. Šīs vadlīnijas, kā jau minēts mūsu atzinumā, kur mēs uh, nosūtījām EPSCO, ļauj strādāt pie īstermiņa politikas izstrādes eh, sagatavošanas. Taču EPSCO mērķis no IMCO viedokļa ir izveidot jaudzes, jaunas uh, darba vietas tā, lai uh, iedzīvotāji vecumā no 20 līdz 60 gadiem būtu nodarbināti vismaz par 74%. Es domāju, ka daudzām dalībvalstīm komisijas sarakstītais priekšlikums eh, gan attiecībā uz vādlīnijām, izglītību un arī eh, nabadzības izskaušanu ir vairāk eh, tendēta uz darba vietu izveidi, taču septītā vadlīnijas, kas saistīts ar nodarbinātības politiku, uh, vairs neparāda tos finanšu instrumentus, kas agrāk eh, bija mērķēta uz darba vietu veidošanu. Un līdz ar to vairs nav uh, finansiāls intereses veidot jaunas darba vietas, un tā tad arī šajā atalgojuma aspektā no redakcijas pazuda šis elements. Un līdz ar to pēkšņi šis teksts vairāk tiek mērķēts uz darba vietu radīšanu un arī uz tādu instrumentu nodrošināt un pietiekošu budžetu paredzēšanu, lai varētu radīt jaunas darba vietas. Otkārt, kā jau sacīja sociālā partneri, bet es domāju, arī daudzi uh, MKO locekļi atbalstīja šo viedokļi, viedokli. Jāizveido konkrētāki līdzekļi, konkrētāki soļi, lai varētu radīt darba vietas. Tādā vispārīgākā kontekstā. Tad bija jāparedz tādi instrumenti, kas ļauj izveidot jaunas darba vietas. Nu, tātad konkrēti, lai cilvēki varētu uh, iegūt šīs darba vietas, kas līdz šim ir pastāvējuši tikai tā iespējamības līmenī. Un EPSCO padome ir lūgusi pieminēt uh, dzimumu līdztiesību sistemātiskā, plašākā veidā. Tātad uh, daudzās uh, vadlīnijās tika iekļauta šī doma par dzimumu līdztiesību. Un e, tad diezgan skaidri, taš, taču netik nozīmīgā vietā e, tika arī izvirzīts jautājums par līdztiesību darba vietā un saistībā ar šo te nabadzības izskaušanas mērķi. Tā tad viens veids, kā izskaust uh, nabadzību, ir radīt jaunas darba vietas. Mēs uzskatījām, ka šādi mēs varētu izskaust nabadzību. Taču tai pašā laikā tas nenozīmē, ka nodarbinātības procents palielinās. Un tika paredzēts tad izveidot uh, tādu sociālo bāzi nabadzības izskaušanai. Tad, tad te ir runa par desmitajām vadlīnijām, un tika norādīts, ka te nebūtu jārunā tikai par darb, nodarbinātības politiku, bet arī par nabadzības izskaušanu. Tātad, jo vairāk mēs radām darbies, jo vairāk mēs varam Uh, nodrošināt uh, cilvēku cienīgu dzīvi tiem cilvēkiem, kas līdz šim nav spējuši strādāt. Un tad uh, mazliet tāda kā pastāsta līmenī. Mm, te būtu pieminams septītā vadlīnija. Tā bija mūsu diskusija centrā. Kāpēc? Es domāju, ka iemesls bija pavisam vienkāršs. Vienkārš. vienkārš Tas atainoja, kāda ir šodien piedāvātā stratēģija salīdzinājumā ar Lisabonas stratēģiju. Tad, ja mēs paturētu Lisabonas stratēģiju, tad eh, te būtu uzsvars uz profesionālo izglītību. Tur bija viena vadlīnija, kas vairāk skāra ar šo izglītību un uh, nodarbinātību. Bet Tagad uh, situācija ir mainījusies, un stratēģija pat labāk balstās uz piecām nodarbinātības vadlīnijām. Tādas agrāk bija piecas, un tagad tas viss ir iekļauts vienā vadlīnijā. Tātad mums vajadzēja izdarīt izvēli, jo īpaši saistībā ar elas drošību tā tagad uh, jaunajā priekšlikumā uh, tiek uzskatīti par daudz svarīgāku nekā iepriekšējā stratēģijā. Tā tad ir bijuši daudz diskusiju par šo nodarbinātības vadlīniju, un uh, mums tāpēc, ka bija radies iespējas, ka tagad nodarbinātībai tiek piešķirta mazāka loma nekā agrākajā Lisabonas stratēģijā. Uh, bet būtībā tātad tika pieprasīts, lai uh, teksts vismaz ļautu darīt to, kas tika darīts agrāk, neliedzot to darīt tagad. Nu, e, taču šajā vadlīnijā vairāk uzsvars tika likts uz nodarbinātību, uz nodarbinātības veicināšanu, e, uz, e, uz to, ka atalgojumam būtu jāveicina uh, ražīgums. Un arī te bija runa par aktīvo nodarbinātības politiku, par darba tirgus iesaistīšanos. Un runājot par izglītību, mēs visumā pieņēmām izglītības komitejas priekšlikumu. Un te bija jāiekļauj šis aspekts, ka izglītot cilvēki ir labāk jāiekļauj darba tirgū. Un vēl cits uh, eh, diskusiju temats, kas bija ļoti svarīgs, bija saistīts ar desmito vadlīniju. Šī vadlīnija bija sava veida atbilde uz sociālo klauzulu līgumā, uh, bet no juridiskās bāzes, tiesiskās bāzes viedokļa, kas piemīt tātad šo nodarbinātību. Šai vadlīnijai vairāk bija jākoncentrējas uz cilvēku iekļaušanu darba tirgu. Tātad eh, te aizsākumā tiek eh, minēts tas, ka mērķis ir nodarbinātība un ka tas tad būtu tas uh, Eh, tas, kas nodrošina sociālo iekļaut, iekļautību. Un tai pašā laikā tiek minēts, ka te nav iekļaujama tā politika, kas nav uzskatām par nodarbinātības politikas sastāvdaļu. Un eh, šī teksta redakcija par mērķi izvirza aktivizēt tos mehānismus, vai tas attiektos uz uh, pensiju vai uz citu sociālās nodro, sociālā nodrošinājuma formu, tātad paturēt visu to, kas tikas panākts šai jomā agrāk. Tātad šāds būtu ieskats uh, šajās vādlīnijās. Mēs atstājām padomis ziņā izdiskutēt e, šos e, izglītošanās un nabadzības izskaušanas mērķus. Pavasara padomē mēs vēl nevarējām tos apspriest, tātad tie palikuši ir neizrunāti jautājumi, un tas tad paliek padomes ziņā. Nu, tas bija e, tas, ko es kā ievadu, ievadu varēju jums minēt par šīm nodarbinātības politikas vadlīnijā. Lielas paldies, saka priekšsēdētē. Vispirms es došu vārdu mūsu referentam Sabarjorī un tad Steinbruks kundze. Lūdzu, Čabaurī kungs, vairs jums. Ai, sasaki marš. Dakā, merci. E, igen, kas... E, Iģeksam rüvi. Paldies par vārda došanu priekšēdās kundzes centīšos sniegt īsu kopsavilkumu izklāstot savus domas, un varbūt tad beigās arī vēl atsevišķus citus komentārus. Kā es saprotu, tad padome un parlaments eh, viens no otra neatkarīgi strādā pašlaik, padomi ir izstrādājis pati savu darba kārtību un eh, diez vai ļaus sevi vadīt savādākā veidā. Acīm redzot, jūs esat jau iepazinušies ar pirmo ziņojumu versiju. Un tas, ko esam saņēmuši caur komisiju un kas ir par pamatu mūsu diskusijai padomē, ir tas, par ko mēs tagad runājam. Es iedomājos to tā, ka analizējot Lisabonas uh, uh, programmas trūkumus, uh, un cenšoties arī izdarīt secinājumus no tā, jāsaka, ka viena no uh, kļūdām bija saistāma ar pamatuzdevumiem, ja vadlīnijām, kuras tika sagatavotas eh, ļoti vispārīgā veidā, un līdz ar to nevar līdzsekot izpildēji uh, konkrētās dalību valstīs. Ik viens uh, centās uh, uh, izpildīt visas prasības un uh, tad, uh, lai sasniegtu plānotos rezultātus, mums tomēr jāatzīst, ka mēs esam tālu atpalikuši no plānotā. No uh, iesākuma es. Uh, gribu teikt, ka mēs apsveicam to, ka parādās integrētās vadlīnijas Un galvenais uzdevums ir samazināt e, bezdarbu, palielināt nodarbinātību. Es domāju, ka 75% pamatu uzdevums, e, kā tas ir formulēts, ir pārspīlēts, ņemot tā, ka būs zināmas grūtības. Bez tam tas nav tikai valstu nodarbinātības politikas jautājums, bet arī kā attīstās ekonomika. Tā tad ir jānodrošina, ka ir atbilstošie ekonomikas priekšnoteikumi, kas būtu par pamatu lielākam pieprasījumam un tātad dotu iespēju ekonomikas attīstībai. Tas ir pozitīvi, bet kas būtu mazāk pozitīvi ir tas, ka mums ir vispārīgāki un mazāk saprotami uh, vadlīniju virzieni. Un līdz ar to mums ir tādas izplūdušas idejas par to, ko mēs vēlētos saņemt galu galā. Mēs neredzam precīzus mēķus un kā precīzi līdz tiem nokļūt. Mēs esam sekojuši citam uzstādījumam, cenšoties uh, definēt Eh, tos slodžu punktus, eh, kas būtu jāņem vērā, kad mēs domājam par jaunām darba vietām. Un, eh, lai varētu izstrādāt apakšuzdevumus, tad mums šie aspekti jāņem vērā. Es saprotu, ka ir nacionālās kompetences, un tomēr ar vadlīnijām mēs cent, cenšamies dot zināmus uh, iespējas labāk orientēties, kaut arī vadlīnijas nav obligātas. Tomēr mums vajadzētu, ja tā teikt, drosmīgāk noformulēt vadlīniju saturu arī attiecībā uz uzdevumiem. Un tātad šis te priekšlikums, ka mūsu mēģis 75% nodarbinātība uh, un kā mēs to saistām ar 24 gadiem, un te nu varbūt vajadzētu būt 90%. Es domāju, ka tas eh, ir saskaņā ar šiem uzdevumiem un arī palīdz orientēties, jo galvenais eleme, elements ir veicināt to, ka eh, jaunieši pabeidz mācības un tad uh, eh, iet darba tirgū. Un ja mēs nevarēsim tādu e, precīzu orientācijas mehānismu izveidot, tad rakstītājs paliks tikai uz papīra. Un tad vēl e, desmitajā vadlīnijā, kur ir runāts par bērnu nabadzību, e, jūs zināt, ka e, ja ir e, šāds uh, trūkums, tad ir arī sarežģīti tālāk veidot izglītību un, un viss, kas saistīts ar darbu tirgu, tad, kad pieaugs pieprasījums. Un bez tam vēl līdz šim nav parādījies šis aspekts, bet ar pielikumu es vēlētos tomēr pielikt klāt eh, dzimumu līdztiesību, lai varētu eh, nodrošināt to, eh, ka gan vīriešiem, gan sievietēm ir iedrošinājums būt aktīviem darba tirgū. Un te arī jāņem vērā, ka ir jāstrādā institūcijām, kuras gādā par bērniem, kad māte strādā, un dažādas institūcijas sociālajiem fondiem arī jānodrošina mātēm iespēja strādāt, uh, jo uh, bērnus uzrauga attiecīgās institūcijas. Liekas, ka padomēji nav izdevies reaģēt uz to elementu, kas mūsuprāt ir ļoti svarīgs, uh, konkrēti notiekošo izmaiņu daba ir tāda, ka tas iet kopā ar uh, pat labā notiekošajām izmaiņām ekonomikā, un te mums jādomā par nekonvencionālajiem darbiem, kuri ir visai maz iekļauti uh, pārvaldes jeb vadlīniju tvērumā. Un tā tad jāpārklāja plašā veidā uh, visi šie jautājumi, kuri vēl ir visai maz eh, dalībvalstu jurisdikcijā iekļauti. Un lai mēs varētu arī palielināt eh, netipiskās nodarbības nozīmi caur vadlīnijām, eh, kaut arī dalību valstis pašas izstrādā savu likumdošanu šajā ziņā. Mēs esam uh, nu pat no rīta pārunāju šajā komitejā uh, ziņojumu projektu par uh, netip, at, netipisko nodarbinātību un arī runājot par apmācību gan skolās, gan ārpus skolām. Arī tai ir jābūt augstā līmenī, lai varētu iegūt tās prasmes un zināšanas, kas tad eh, galu galā studentiem eh, ļauj veiksmīgi iegūt darba vietas. Un eh, tas viss ir jāsasaista ar nodarbinātības politikas mērķiem un uzdevumiem, esošo krīzi, lai esošā krīze nevis samaz, nevis, nevis padziļinātu atšķirības starp nodarbinātību, bet samazinātu. Un tā tad mūsu darbs ir mēģinājums uh, šīs atšķirības samazināt. Uh, cilvēki ar invaliditāti, jeb dažādiem veselības traucējumiem, arī ir jāiedrošina darba uh, spēku tirgu iesaistīties, jo tad mēs varētu mobilizēt visai lielu potenciālo darba ņēmēju skaitu. Citiem vārdiem sakot un uh, sniedzot kopsavilkumu, vēlos teikt, ka mēs uzskatām, ka konkrētākie apakš uzdevumi ir jānoformulē, un te mums arī ir speciāli e, jādomā par jaunajiem cilvēkiem. Uh, pētnieciskais darbs rāda, ka jaunie cilvēki varētu uh, daudz plašāk apmeklēt uh, izglītības iestādes nekā tagad tas ir iespējams, lai pēc tam varētu viņi veiksmīgi iekļauties darba tirgu. Un tā tad mums vajadzētu strādāt, lai izmainītos uh, uh, iespējas, lai tās kļūtu lielāks, dabūt darbu, labāk integrēties. Varētu kāds arī iebilst, ka mūsu priekšlikums varbūt ir tehniski visai grūti realizējams, un es no savas puses esmu atvērts uh, uzsākt dažādas uh, diskusijas, un varbūt mēs varētu horizontālā uh, veidā strādāt ar ekonomiskajām vadlīnijām, uh, tā lai uh, priekšlikumi novestu pie iespējamiem risinājumiem. Un arī, protams, jāņem vērā citas saistītās jomas. Un gan tas, ko uzskata dalībvalstis, gan padomi, gan parlaments, jo, jo visām šīm trim pusēm ir jāturprātā stratēģija 2020, uh, lai mēs varētu būtiski palielināt darbvietu skaitu. Paldies! Paldies! Saka priekšsēdētāji. Eh, vārds Steindrops kundzei, bet es gribētu jūs lūgt neizteikties tikpat gari kā referents. Lūdzu, Steindrops kundze. Liels paldies eh, visiem kolēģiem, kas ir klāt, lai runātu ar mums par šīm pamatnostādēm. Mēs eh, par to esam jau divas reizes runājuši, par šiem galvenajiem punktiem, kuriem komisija piešķir vislielāko uzmanību. Uh, Un eh, tāpēc es gribēju tieši par eh, šiem galvenajiem punktiem, par jauniešiem, par eh, viņu nodarbinātību izteikties, jo tas mums ir ļoti aktuāli. Es pieteicos runāt, jo es labprāt ehm, vēlētos pieskarties termiņiem un parlamenta līdzdalībai. Mūs ir ievēlējuši Eiropas pilsoņi, lai mēs pārstāvētu šeit viņu intereses ehm, dažreiz um, man kā, rodas iespējas, ka uh, mēs strādājam um, papīra grozam, ja uh, mēs uh, ja par to padome runā jūnijā un mēs septembrī par to balsojam. Es domāju, ka šīs komitejas viedoklis ir um, adekvāti pārstāva pilsoņu intereses, un uh, tas ir jāņem vērā pietiekamā mērā. Tāpēc es vēlreiz lūgtu komisiju, lai netiktu noslēguma diskusijas uh, rīkots jūnijā, bet lai mūsu viedoklis uh, tiktu uztverts nopietni. Galu galā mēs taču esam tie, kuriem, um, kuri pieņem uh, lēmums, un mēs esam tie, kas um, pieņem Eiropas, apstiprina Eiropas lēmumus. Turunēns konzulāts. Jā, mm, paldies par to, ka esat atnākuši. Ir uh, divas lietas, ko es gribēju sacīt. Vispirms, uh, līguma pamats desmitajai mm, pamatnostādnē. Jūs par to runājāt, un es paskatījos uz uh, likuma, līguma pamatu, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi. Ja jūs jautātu man, tad ir daudz līguma pamatu un vadlīniju par sociālo atstumtību, piemēram, līgums par Eiropas Savienības darbību, trešais pants. Es nocitēšu cīņa pret sociālo tālāk. Tālāk <clears throat> līgums par Eiropas Savienības dibināšanu, devītais pāns, tur ir teikts, ka Savienībai būtu jāņem vērā uh, prasības, kas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu augstu nodarbinātību, augstu sociālās aizsardzības līmeni un um, sociālās izstumtības apkarošanu. Tāpēc es domāju, ka uh, jaunajā līgumā uh, šīs lietas ir atrunātas. Uh, šos jaunos pantus varētu izmantot, ja būtu tāda vēlme. Uh, padomē notiek diskusijas par to, vai šiem jautājumiem ir kāds līgumisks pamats, un es domāju, ka patiešām tāds ir. Mums vajadzētu runāt par nabadzību Eiropā, par miljoniem cilvēku, kas dzīvo zem nabadzības robežas, un miljoniem cilvēku, kas strādā un neraugoties uz to ir nabadzīgi. Es domāju, ka šai komitejai vajadzētu uh, Um, dod skaidru vēstījumu šajā saistībā un uh, at, arī attiecībā uz ekonomiskajām un nodarbinātības pamatnostādēm. Jūs uh, sacījāt, ka ir nepieciešami konkrēti politiskie instrumenti, lai izveidot jaunas darbi, darba vietas, un tam es varu piekrist. Tomēr um, uh, pašlaik izskatās, ka Eiropas dienas kārtībā vairāk ir uh, jautājumu par budžeta konsolidāciju, nevis par to, kā mēs varētu radīt jaunas darba vietas un nopietni ķerties pie šo stratēģiju īstenošanas. Tas nodarbinātībai ir ļoti bīstam. Mums ir jāsaka, ka ekonomiskajām vadlīnijām būtu jātiek saistītām ar investēšanu attiecīgi konkrētās nozarēs ar darba vietu veidošanu un tā tālāk. Es labprāt gribētu dzirdēt jūs komentāru par šo lietu. Paldies, eh, Kornelis un kundze, un par šorten kundze. Uh, jā, paldies par uh, šo informāciju. Es uh, biju ļoti priecīga, ka jūs uzsvērāt darba vietu veidošanas nozīmi. Mēs varam mēģināt izglītot cilvēkus, tomēr ir nepieciešams darba vietas, kur viņi varētu strādāt Un šeit es gribēju uzsvērt eh, zaļo darba vietu nozīmi, jo tādu, ja mēs vēlamies sasniegt e ES 2020 stratēģijas mērķus, kuros ietilpst arī zaļa un um, inteliģenta un iekļaujoša ekonomika, tad uh, mums ir jādomā zaļi. No vienas puses mums ir jārada šīs zaļās darba vietas, no otras, uh, vietas mums, no otras puses mums ir um, jāizmanto instrumenti, lai radītu šīs darba vietas. Un tam būtu jānotiek vidējā termiņa, apmēram desmit gadu laikā. Mums a, būtu jārunā par darba nosacījumiem un a, lietām, kas saistītas ar darbu un aprūpi par uh, sociālajiem darbiniekiem par to, cik uh, tālu dalību valstis vēlēsies iet, uh, lai veiktu nepieciešamās izmaiņas un uh, nodrošinātu cilvēku tiesības uz uh, fleksiblu, elastīgu darba laiku, uz nepilnu darba laiku, uh, lai nodrošinātu tiesības uh, strādāt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un lai nodrošinātu iespēju savienot mācības ar darbu. Es domāju, ka tas būs atkarīgs no šīm lietām. Tipisks darbs eh, droši vien, eh, netipisks darbs droši vien kļūs nākotnē par tipisku darbu. Tie uh, cilvēki, kas uh, piedalīsies um, darba tirgu, droši vien um, vēlēsies um, saņemt konkrētas uh, seksuālās uh, garantijas. Es domāju, ka mēs no elas drošības uh, varētu pārvirzīties uz drošu elastīgumu, no sākuma piedāvāt drošību un pēc tam elastīgumu. Es uh, vienkārši uh, vēlējos zināt, kāds ir jūsu viedoklis par šiem jautājumiem. Uh, Paldies! Tagad mums jau veseli deviņi locekļi grib izteikties, tā tad man būs jāsamazina runāja atvēlētais laiks, jo kā jūs saprotat, ka tai arī komisijai būs kas sakāms. Un tā runās mūsu locekļu beigās. Eh, un es tad lūdzu atcerieties visus jūsu jautājumus un tad izsakieties eh, konkrēti. Šotar kundze lūdzu. Liels paldies, saka Šrēderis kundze. Es eh, runāšu īsi un man ir viens centrāls jautājums. Jūs sacījāt, ka mums vajadzētu galveno uzmanību pievērst darba vietu radīšanai. Uh, tad mums radās jautājums. Uh, Eh, kāda eh, loma šeit ir eh, parlamenta iniciatīvai par darba vietu radīšanu, kas ir saistīta arī ar manu ziņojumu. Un otrkārt, jūs sacījāt, ka sociālā iekļaušana ir jāsaista ar jaunu darba vietu izveidi. Bet būtisks priekšnoteikums tam, lai sasniegtu jūsu mērķus, ir jaunais komisijas priekšlikums. Uh, Uh, proti vienu mērķi noteikt, um, par vienu mērķi noteikt izglītību un par otru mērķi noteikt tālāk izglītību. Uh, tas uh, saistās ar to, ka um, cilvēki paliek darba vietā un turpina mācīties. Mums ir nepieciešama tālāk izglītības iniciatīva. Tāds ir komisijas um, viedoklis un kāpēc jūs to neatbalstat? Jā, liels paldies, Raptī kundze, un pēc tam nākamā runātāja. Haristo, Kirijā, Proedre. Pēc tam Pupakis kungs. Paldies, priekšstādātājs kundze. Vispirms es gribētu sacīt, ka Karstainarkas kundze sociālistu eh, referente skaidri eh, ļāva paust, um, saprast attiecīgo situāciju. Bet es gribētu vēl tomēr norādīt, ka es pēc iespējas uzmanīgāk lasīju 2020. gada Eiropas stratēģijas aprakstu, bet ļaujiet man tomēr sacīt, ka man ir pie, es esmu nogurusis, lai klausīties par šo 2020. gada stratēģiju, jo kamēr mēs par to runājam, tikmēr jau šī 2020. gada stratēģija jau ir pēdiņās nomirusi. Mēs runājam par nodrošinājumu, par darba vietu veidošanu, par kvalitatīvām darba vietām, par perspektīvām. Un te pašā laikā reālā situācija, ekonomika, kas skar Grieķiju, Portugāliju, Spāniju, Lielbritāniju, mums, kā Eiropai, liek atzīt reālo situāciju Un tā liecina par to, ka arvien grūtāk jauniešiem ir ienākt darba tirgū, un uh, atalgojums arvien samazinās, un mēs neko nevaram darīt. Un katra dalībās atsevišķi ir spiesta realistiski pieiet reālai situācijai, pielāgot tās mērķus, ņemot vērā reālās, reālos apstākļus katrā dalībvalstī. Jā, es vēlos, lai 2020. gada es stratēģija gūst e, sekmes. Es gribu, lai šie mērķi tiktu panākt, taču, atklāt sakot, es neredzu, kādā veidā mēs runājam par zaļajām darba vietām. Mēs runājam par baltajām darba vietām, taču mēs nerunājam par to, par ko mēs visi domājam un ko mēs redzam, par šo melno nākotni, kas mums jaunatnē ir jāpadara gaišāk. Paldies! Liels paldies! Es gribētu atgādināt, saka priekšsādātāji, ka mēs tagad te apspriežam vadlīnijas, un šī ir iespēja skart eh, visādus tematus. Mm, mūsu priekšā tā sakot eh, tabula rasa, balta lapa, taču jāņem vērā šī nepieciešamība koncentrēties uz, tom, uz tiem grozīme tekstā, kurus mēs var, varētu izdarīt varbūt, un te nav runa par kaut kādu vispārīgu diskusiju, ko katrs varbūt gribētu izmantot savā labā, bet mums jākoncentrējas uz konkrēto dokumentu, kuru mēs apspriežam. Varbūt mums šeit ir jāpanāk kaut kāda. Uh, ko, kaut kāds kopīgs viedoklis ar pārdomi, lai mēs varētu koncentrēties uz šiem elementiem, ko mums, eh, uz kuriem mums norādījis, ir norādījis MKO. Arī referents. Tagad Pupakis kungam vārds, un pēc tam Timer kundze lūdzu. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Paldies, priekšsādātāji, paldies, ka jūs esat mūsu vidū. Pal, uh, Taču es gribētu gan e, grozījumu, e, ar grozījumu starpniecību, gan arī tagad mutiski norādīt uz dažām e, lietām. Galvenokārt būtu jāuzsver nodarbinātība un tas, kas būtu darāms dažās dalībvalstīs, konkrētās dalībvalstīs, būtu, piemēram, jāstiprina sociālais dialogs, un eh, eh, koplīgumu ievērošana. Tā tad tiešām būtu jāuzsver netipiskās darba formas, būtu jāstiprina pārbaudes mehānismus attiecībā uz eh, neoficiālo nodarbinātību, un tad efektīvā veidā būtu jākoordinē šīs stratēģijas Um, īstenošana saistībā ar nodarbinātību un sociālo iekļautību. Lai tad mēs varētu novērst uh, nabadzību un uh, bezdarbu. Paldies, priekšsēdētāji! Uh, liels paldies, Kokēd, es zinu, ka jūs esat, Kokē kungs, ka jūs esat atnācis un vēlaties ar mums diskutēt, bet tam ir jāga tikai tad, uh, ja jūs uh, ievērojat un ņemat vērā mūsu prasības un mūsu priekšlikumus, kas uh, tiek piedāvāt šajā komitejā. Jūs uh, sacījāt, ka uh, mēs uh, nesam vēl uh, veikuši noslēdzošo diskusiju par uh, nabadzības izskaušanas mērķiem un uh, ka nekādu lēmumu vēl nav pieņemti, tāpēc es uzskatu, ka ir vēl jo svarīgāk, ka pamatnostādnēs tiek iekļautas mūsu prasības par to, ka mm, um, līdz šim paustā kritika par nepietiekamajiem mērķiem, nabadzības, uh, nepietiekamajiem nabadzības izskaušanai izvirzītajiem mērķiem, uh, kas uh, mēs domā, domājam par to, kā šeit iekļaut vēl papildus kritērijas, uh, un es uzskatu, ka tas ir visai apšaubām. Mēs vēlētos arī pavisam konkrēti zināt, cik lielā mērā nacionālo mērķu īstenošana uh, var tikt ietekmēta Eiropas Savienības līmenī, lai uh, tas uh, nebūtu tā, ka dalībvalstis kaut ko sasniedz, un mēs uh, ar to esam apmierināti. Paldies, Ovir kundze, un tad figurēja do kundze, lūdzu. Paldies, priekšsādātājs skundze! Runājot par šīm pamatnostādēm, nav nekādu šaubu par to, ka vispirms ir svarīgi, lai darba vietas būtu kvalitatīvas ar augstu pievienoto vērtību. Un tāpēc nodarbinātības politikai ir jāņem vērā arī ekonomikas struktūras izmaiņas. Bet vispārējā līmenī Eh, šīs darbvietas, kas ir eh, zudušas krīzes rezultātē, netiks atgūtas tajā daudzumā, kādā tās bija. Tāpēc ir jāspēj pielāgoties šīm izmaiņām. Un tāpēc nodarbinātības politikai nodarbinātajiem ir jānodrošina eh, pārēja no vienas nozars otrā jānodrošina, ka viņi spēj pielāgoties darba tirgus izmaiņām. Un tāpat būtu jāņem vērā šie mērķi ilgtermiņā. Bet eh, būtu arī jānodrošina tas, ka mēs šīs pārmaiņas ņemam vērā, izstrādājot savu politiku. Protams, ka tas ir milzīgs izaicinājums jānodrošina visām sociālajām grupām piedalīties darba tirgu, neatkarīgi no viņu izcelsmes reģiona vai viņu izglītības. Bet vispirms būtu jānodrošina drošība visiem un arī jānodrošina motivācija, lai cilvēki vēlētos strādāt. Un vēl viens komentārs uh, referentam. Iespējams, ka šodien ļoti grūti salīdzināt nodarbinātības līmeni 27 dalību valstīs. Dažās dalību valstīs par uh, bezdarbniekiem tiek uzskatīti tie, kas saņem bezdarbnieku pabalstu. Bet ārpus šiem bezdarbniekiem ir arī citi kuri nesaņem šo uh, pabalstu, un dažādās valstīs pabalstu saņemšanas periods arī ir atšķirīgs, ir 6 mēneši, 12 mēneši un tā tālāk. Un uh, varētu sacīt, ka tajās valstīs, kur uh, pabalstu saņem uz īsāku laiku, situācija varētu šis labāk, bet tā nav. Lūdzu, figurēja dokundze, saka priekšsēdētāji. Obrigada, senhora Presidente. E, paldies, priekšstādātāji. Es izteikšos pavisam īsi. Es uh, varētu pievienoties Ratīk kundzei, jo viņai ir taisnība. Mēs uh, šeit runājam par pamatnostādnēm nodarbinātībai, bet mēs uh, aizmirstam realitāti tādās valstīs kā manējā, Portugāli, bet arī Grieķijā, Spānijā. Uh, Šajās valstīs pašlaik tiek piekopta e, taupības politika, samazinot valsts izdevumus, samazinot algas, um, samazinot uh, citus maksājumus. Līdz ar to krītas cilvēku pirktspēja, uh, ir mazāk investīciju, mazāk darba vietu un vairāk bezdarba. Un uh, šeit mums priekšā ir tādas uh, pamatnostādnes. Ja ja mēs neņemam vērā makroekonomisko politiku, uh, kas uh, kavē uh, darba vietu veidošanos, un es domāju, ka tā ir būtiska problēma, tad es uzskatu, ka um, nav nekāds jēgas šādām pamatnostādnēm, ja mēs brutāli ievērojam stabilitātes uh, faktu. Uh, tad uh, ir jāapšauba viss, ko mēs šeit darām, un ir jāapšauba arī šīs nodarbinātības pamatnostādnes. Papildus tam es vēl gribēju sacīt, ka ir trīs lietas, kuras mums būtu jāpatur prātā. Elas drošība uh, šajā kontekstā var nozīmēt tikai lielāku nedrošību, jo tādu, ja pieaug bezdarbs, uh, darba ņēmējiem ir principā jāpiekrīt visam. Otrakārt, Uh, vienlīdzības jautājums. Tieši līdztiesības jautājums, jo sievietes visvairāk cieš no bezdarba, no nedrošiem darba apstākļiem. Sieviešu bezdarbnieču skaits aizvien pieaug, un tas nozīmē, ka mums uh, cīnoties pret nabadzību ir uh, jāņem vērā arī makroekonomiskajās pamatnostādnēs, uh, Eh, šis eh, ir visa fonds, un tam vajadzētu būt eh, centrālām jautājumam priekš mums visiem. Liels paldies, Reņiekundze, un tad Blinkēvičs kundze. Priekšsādātājs kundze, es gribēju pievienoties iepriekšējā runātāja, un es domāju, ka nodarbinātības pamatnostādnes vienmēr ir jāskata kontekstā ar ekonomisko krīzi, lai veicinātu uh, Uh, iekšzemes pieprasījumu un nākotnes investīcijas. Tāpēc es labprāt gribētu redzēt, ka šajās pamatnostādnēs tiek pasvītroti sociālie stabilizācijas faktori, un otrajā pamatnostādnē ir jāatdzīst jāatzīst, um, jāprasa konkrēta finanšu marktu regulācija. Attiecībā uz septīto pamatnostādi man būtu jums konkrēts jautājums. Šeit mēs runājam par to, ka ir jāveido jaunas darba vietas un uh, ņemot vērā to, ka uh, tur nav nekādas norādes par darba laikiem, uh, par daļai, par nepilniem darba laikiem, tad sanāk tā, ka tiek prasīts strādāt pārmērīgu skaitu virsstundu, un tas ir viens no negatīvajiem aspektiem. Es gribētu dzirdēt, ko jūs domājat par septīto mm, pamatnostādni. Paldies, Blinkevičus kurs, un tad Eigner kungs. Paldies, priekšstādātājs kundze. Un paldies, Kokē kungs, ka esat mūsu vidū, mūsu darba sanāksmē un par šo iespēju run, diskutēt ar jums. Protams, eh, mm, nebūtu iespējams apgalvot, ka šīs pamatnostādes nebūtu vajadzīgas, ņemot vērā eh, situāciju nodarbinātības jomā, tā ir sarežģīta un, protams, pamatnostāde šai ziņā ir ļoti izdevīgs. Bet es gribētu uzsvērt dažus riskus. Mēs nevarējām sasniegt Lisabonas stratēģijas mērķus Un tad te rodas jautājums, vai mums izdosies panākt, š, sasniegt šos te nodarbinātības, šīs nodarbinātības pamatnostādnes. Mums, protams, ir ļoti ambiciozs nostādi. Mēs gribam nodrošināt darbu 75% eh, no visiem eh, darba, darbspējīgā vecuma esošiem eiropiešiem. Bet runājot uh, Par desmito pamatu nostādi cīņa par nabadzību un sociālo atstumtību. Mēs tagad runājam par mazāku līmeni. Sākumā mēs sacījām, ka mēs pilnīgi izstumsim nabadzību. Bet tagad mēs vairs tik stingri to neapgalvojam. Mēs sakām, ka iespējams mēs palīdzēsim 20 miljoniem cilvēkiem e, iziet no šī nabadzības loka un ka iespējams mēs radīsim jauns darba vietas un varbūt arī, ka mēs mainīsim mazliet uh, nabadzības apjomu. Bet es gribētu zināt, ar kādiem mehānismiem dalībvalsts spērēs to izdarīt, spēs to izdarīt, kāda būs šo dalībvalstu interesi īstenot šīs pamatnostādes. Bet uh, secinot pēc manas valsts, pieredzes. Nav tādas politikas, kas cīnītos ar nabadzību. Un eh, nav šādas pieredzes, un tāpēc mums vajadzētu apmainīties ar labās pieredzes paraugiem. Un varbūt mums vajadzētu rast citus uh, veidus, kā cīnīties ar uh, nabadzību. Es neesmu atraduši šajās pamatnostādnēs uh, kaut ko, kas parāda cīnīties ar nelegālo darbu. Mūsdienās ir ļoti daudz cilvēku, kas strādā nelegāli, jo cita risinājuma šiem cilvēkiem nav. Tad jautājums ir šāds, kāds būtu jū, priekšlikums no jūsu puses, lai risinātu šo uh, problēmu? Mērkungs, uh, pēc tam Kostakungs. Liels paldies, priekšsādātājs kundze. Es ļoti uzmanīgi klausījos šajā diskusijā un uh, arī iepriekšējos darba kārtības punktus um, no rīta. Un, uh, es uh, domāju, ka šeit mēs ļoti daudz uh, uzdodam vēlamo par esošo, esošo par vēlamo. Un, um, vēlamies šeit sasniegt ārkārtīgi ambiciozus mērķus. Mēs principā šīs vadlīnijas varētu summarizēt dažos teikumos. Mums ir jācenšas strādāt labāk, un tā tas arī ir. Es redzu, ka šeit kolēģus ļoti personīgi uztrauc problēmas, ar kurām saskarās mūsu pilsoņi, bet mums vajadzētu šeit radīt efektīvus mehānismus. Ko mēs darām? Mēs uh, radām jaunus mehānismus darba devējiem, kas rada izmaksas, kas uh, samazina Eiropas ekonomikas konkurētspēju, un ja visi šie uh, piedāvātie soļi tiks realizēti, tad tas nozīmēs zemāku konkurētspēju un uh, zemāku nu, nodarbinātību. Tātad uh, šīs uh, pamatnosādnes nekādi uh, Uh, nenodrošina ekonomikas izaugsmi. Es um, gribētu teikt, um, ka ir arī dažas labas, izmai, uh, dažas labas uh, ziņas. Neviens īpaši neklausās tajā, kas mūs uztrauc, un uh, uh, kāda no manām kolēģiem uh, te nesen sacīja, ka viņi raksta ziņojumus papīra grozam. Uh, Es um, varu to saprast, jo vai nu viņa vēl to, vai vēl kāds cits teica, ka šī komiteja ir ļoti tuva cilvēkiem, bet tad man rodas jautājums, cik bieži mēs esam runājuši ar cilvēkiem, cik bieži mēs esam runājuši ar uzņēmējiem, ar darba devējiem, jo um, viņi uh, nesaka paldies uh, par to, ka mēs uh, radām uh, labu darba vīdi, viņi sūdzas par to, ka mēs uh, radām mehānismus, kas ir ārkārtīgi sarežģīti un dārgi. Un, uh, nekādi neveicina to, eh, ka eh, pieaugta nodarbinātība. Es eh, vēlētos priekšsādātājs kundze, lai mēs atzītu, ka šajā parlamentā mēs varam ļoti maz darīt, lai izveidotu jaunas darba vietas. Tomēr mūsu varā ir likvidēt šķēršļus nodarbinātības veicināšanai, jo uh, Izskatās, ka kolēģiem vairāk interesē radīt jaunus šķēršļus nodarbinātības pieaugumam. Tas ir pilnīgi pretēji tam, kas mums būtu šajos grūtajos um, laikos jādara. Mums būtu vajadzīga vienkāršāka regulēšana un um, šķēršļu novākšana. Paldies, dārgo kolēģi, par šo. Dārgais kolēģis, paldies par šo priekšlikumu un tagad es dodu vārdu Kostas kundzei. Uh, liels Liels paldies, um, priekšstādātāja kundze, šī sanāksme ir uh, sanāksme, ko es uzskatu par produktīvu. Un um, šobrīd Eiropa saskarās ar lielāko krīzi pēdējo desmit gadu laikā un izskatās, ka uh, mēs um, ka mūsu atbildība būtu veikt konstruktīvu ieguldījumu tās atrisināšanā. Referents jau uh, iz, ir izteicis vairākas skaidras prasības attiecībā uz nodarbinātības direktīvu uh, vadlīnijām un uh, sacīja, ka nodarbinātībai jātiek veidotai konsekventākai, ievērojot sociālos aspektus. Es eh, domāju, ka pamatnostādnēs tas eh, netiek eh, pietiekami skaidri uzsvērts, ir nepieciešama labāka attīstība, labāka kvalitāte un ir nepieciešams iz investēt izglītībā. Šeit mēs runājam par to, ka jaunajai nodarbinātības politikai vairāk nekā pagātnē būtu jābalstās uz kompetences stiprināšanu, uz inovācijām un uz privāto un privātās un publiskās partnerības um, veiktiem, publiskajā un privātajā partnerībā veiktiem pētījumiem. Es negribētu sacīt, ka. Uh, Lisabonas līgums būtu neizdevies formulējot uz zināšanām balstītu Eiropu. Es domāju, ka mums šeit ir jājautā sev, kādi aspekti nav bijuši veiksmīgi, kādās jomās mēs neesam pavirzījušies pietiekam tālu uz priekšu un Es eh, domāju, kā papildus param, eh, kvantitatīviem parametriem mums būtu nepieciešami arī citi rādītāji. Es uzskatu, ka uh, tas ir šīs pamatnostādnes uh, trūkums. Mums vajadzētu piedāvāt papildus instrumentus, kā arī stimulus uh, no struktūra fonda puses. Mēs daudz runājam par to, ka struktūra fonda ir jāizmanto lietderīgāk, lai veicinātu nodarbinātību un uh, radītu jaunu sociālu valsti, kas um, spēcīgāk um, piemērotu, kas lielākā mērā piemērotos uh, darba tirgumu. Mēs redzam, ka lielai daļai jauniešu nav pieejams darba vietas, un tāpēc mums uh, būtu uh, dalību valstīm jādod vairāk uh, līdzekļu šīs problēmas uh, risināšanai. Es uh, domāju, ka šīm pamatnosādnēm būtu jābūt uh, saistošākām, uh, un es uzskatu, ka mūsu piedāvātie instrumenti pagaidām ir nepietiekami. Es uh, ceru, ka mūsu komiteja varēs uh, sniegt uh, pozitīvu ieguldījumu, jo pretējā gadījumā tas uh, šā, šīs sarežģītās konjunktūras laikā ir visai uh, Uh, niecīgs ieguldījums. Lielas paldies! Kostas kundze bija pēdējā, kas izteicās par šo jautājumu. Un uh, mūsu ciesis, uh, viesis Kokē kungs, kungs ir norādījis uz bažām, kas valda viņa komitejā saistībā ar uh, savādo darba grafiku Un eh, Ignacio Bernardo kungs eh, varbūt varētu izteikties par šo tēmu, un viņš, kā zināms, ir ļoti dedzīgs šī jautājuma aizstāvis. Eh, viņš varētu izteikties par šī darba grafiku pieņemšanu. Tad vārds jums, bet pirms tam varbūt ir kāda cita tēma, par ko jūs gribētu uh, izteikties saistībā ar mūsu debatēm. Jūs to droši varat darīt. Lūdzu, vārds jums. Liels paldies, priekšstādātājs kundze. Es sirsnīgi pateicos, ka man ir iespēja eh, precizēt dažus jautājumus par laika grafiku, un tas varētu arī būt svarīgi deputātiem. Eh, prezidentūra patiešām izjūt lielu laika grafiku spriedienu pavasara padomē mums ir pieņemts lēmums. Visu to, kas saistīts ar 2020 stratēģiju, risināt jūnija padomē. Un vadlīnijas, kuras iekļauj sevi arī vadlīnijas attiecībā uz nodarbinātību, arī jāaplūko, diemžēl, priekšlikums tika nokavēts un tas nu, nonāca mūsu rīcībā tikai 27. aprilī. Tas ir visai vēl, ja ņem vērā, ka mēs operējam uz sešiem mēnešiem. Tomēr mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi uzsākt šo stratēģiju, ņemot vērā uh, plānoto laika. Un plāni ir jāceļ priekšā rudenī, un nacionāla reforma plāni arī ir jāpakļauj um, reformu vadlīnijām. Un tā tad 7. jūnijā Luksemburgā padomu par nodarbinātības jautājumiem mūsu programmā ir um, dažādi šie jautājumi iekļauti un uh, acīm redzot tos atspūgļos arī Eiropas padomē, bet lēmumu nepieņems ātrāk, kā mums būs Eiropas parlamenta atzinums. Kas tā tad iekritīs uh, Beļģijas prezidentūras laikā, jo balsojums Eiropas parlamentā būs septembrī? Es domāju, ka Beļģijas prezidentūra jau strādā eh, pie tā, ko EPSCO atcēla oktobrī, lai varētu to pieņemt. Bet tas nenozīmē, eh, ka padome ir kaut ko palaidus garām. Mēs savu darbu esam padarījuši, esam savu dokumentu iesniegusi, tas eh, sakņots ir komisijas priekšlikumā, un Mēs arī izsakām paldies um, nodarbinātības komiteja Bruno Koketam par ieguldīto darbu. Un arī ir izglītības komiteja piedalījusies ar savu ieguldījumu, uh, piedāvājot grozījumus 7. 7. un 8. vadlīnijās un arī priekšlikumus piedāvāja attiecībā uz 10. vadlīniju. Un tā tad varējām arī ņemt vērā ikon komitejas piedāvātās izmaiņas. Un tātad komisijas uh, Eh, priekšlikums tiks cēlts priekšā EPSO eh, Eiropas padomē. Un tas tātad iekļaus arī tos komentārus, kur dzirdējām Strasbūrā un šodien. Paldies! Paldies! Eh, neliela prec, neliels precizējums, tātad kā tiks prezentēts šīs pamatnostādnes un tad arī varētu runāt par konkrēto darba grafiku, kad eh, parlaments varētu arī norādīt uz savu viedokli. Eh, varbūt tad eh, jums tagad nebūtu laiks atbildēt uz katru atsevišķo jautājumu, bet varbūt jūs varat pievērsties tiem jautājumiem, kas jūsuprāt bija svarīgāki saistībā ar diskusijām starp parlamentu un padomi. Uh, ņemot vērā šos dažādos viedokļus. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsādātājs kundz, par, paldies par visiem šiem komentāriem, saka Kokie kungs. Eh, skaidrs, ka mēs MKO eh, ietvaros strādājam saskaņā ar to, kādas uzdevums mums uzdod eh, padome un vispārējā līmenī Es gribētu atbildēt uz uh, referenta komentāriem un jautājumiem. Es uh, jums stāstīju, kādā gaisotnē mēs uh, īstenojam savus grozījumus, ņemot vērā to, cik mums maz laika bija tam atvēlēts. Tātad, norādot vēl uz šo gaisotni, es uzsvaru, ka mēs šeit pieminējām vadlīnijās, ja pamatnostādēs visu, kas mūsu skatījumā bija vissvarīgākais, un to tādas es vēlreiz vairs nesacītu. Un otrkārt šīs pamatnostādnes ļauj kā minimālo, minimālo prasību līmeni izdarīt visu to, ko mēs darījām iepriekš, bet vēl arī vairāk. Un treškārt, teksta redakcija neļauj darīt to, ko mēs vēlētos darīt, lai sasniegtu mums izvirzītos mērķus. Nu, runājot par visiem jūsu uh, komentāriem, vai tas būtu par, par LS drošību vai par uh, dzimumu līdztiesību, es nedomāju, ka te ir kaut kādas būtiskas nesaskaņas. Uh, Salīdzinām ar to, ko dalībvalsts pauša MKO varbūt, ka ir kaut kādas nelielas viedokļa atšķirības, bet būtiskajā, būtiskie ieskati visiem ir vienādi un pamatnostādņu garā parādās šie te viedokļi, un katrā ziņā mēs arī varam īstenot uh, politiku, lai radītu jaunas darba vietas. Un uh, tādu es gribētu paust uh, MKO gandarījumu saistībā ar šiem grozījumiem. Un runājot par eh, padomis un eh, Eiropas parlamenta eh, nostādēm, kas tad jums īsti neļāva strādāt pie šīm pamatnostādnēm? Kāpēc jūs to nevarējāt darīt labāk? Ja mēs paraugāties uz šo priekšlikumu, tad es domāju, ir daudz iespēju vēl ieguldīt savu darbu. Bet bija arī visādi ierobežojuši aspekti. Piemēram, jūs to minējāt par uh, papildu eh, mērķiem, kā, piemēram, padome, eh, esot sacījis, eh, ka nebūtu labi izvirzīt šādus papildu mērķus, bet m, mm, dalībās pārstāvji varēja tāds izvirdīt, izvirzīt. Mums bija sanāš, kur mēs spriedām, kādai iedzīvotāju grupai būtu vajadzīgi šādi papildu mērķi. Uh, Un tad mēs eh, varējām arī salīdzināt eh, dalību valsts pamatoties uz jau esošiem statistikas datiem. Nu, tad mēs varējām to arī iekļaut mūsu priekšlikumu. Un otrkārt par šo kaisotni. Es domāju, ņemot vērā mums atvēlēto laiku, mēs nevarējām nodrošināt līdzsvaru šajā priekšlikumā. Mēs te, protams, varējām uh, izteikties skaidrāk, taču tas nebija iespējams šajā situācijā. Un tāpēc ir jāatšķir tas, ko svarīgi redzēt šajās pamatnostādnēs, un uh, no tā, kas būtu jāpiedzīvo šajā pārvaldībā. Tas tad būtu tādā oficiālākā līmenī īstenojot šo politiku. Protams, uh, ir bijuši trūkumi arī agrāk Mēs labprāt eh, arī redzētu šeit jauns instrumentus, un tas attiec arī uz eh, nacionālajām reformām, kā tas bija agrāk. Taču runājot par šiem papildu mērķiem, jautājums ir, kā tos visus varētu īstenot. Un mums nevajag ar uh, rokām kājām turēties pie pamatnostādņu būrta, bet jāraugās, ko šīs pamatnostādnes ļauj īstenot. Tad šāds būtu pareizais darba, šāda būs pareizā darba gaisotnē. Un runājot par ekonomikas politiku, um, izskanēja šeit vairākas prasības. Šai ziņā, protams, makroekonomika ir ļoti svarīga. Te es runāju par sociālo partneru prasību. Viņi vēlējās, lai šeit pamatnostādēs parādītos uh, darba pieprasījums. Protams, ka viss nav atkarīgs no tā, eh, kādas darba vietas tiek piedāvāts, ka tad cilvēki uzreiz spēja tām pielāgoties. Tā ir svarīga aspekta, kas turpina pastāvēt, bet mums no mūsu puses ir jānodrošina eh, tas, ka šīs makronomiskās, makroekonomikas eh, pārmaiņas ļauj novērst trūkums, kas pastāvēja agrāk. Un eh, to jauno darba vietu eh, starpā, kas tiek radīts, ir arī pieminētas zaļās darba vietas. Mēs divreiz esam pieminējuši šīs eh, zaļās darba vietas, ņemot vērā šo tekstu, tas tomēr uzskatāms par daudz, jau daudz. Tas attiec gan uz makroekonomisku, gan uz rūpniecības politiku. Un mēs te runājam uh, par šo nozaru attīstību, un uh, mēs eh, netaisāmies uh, sekmēt tikai un vienīgi zaļās darba vietas, ja nav prasības tikai pēc zaļo darba vietu radītās produkcijas. Tad šāda būtu mana atbildes jūsu bažām. Un tad tāda ir vispārējā nodarbinātības politika. Un tad runājot par eh, tām eh, personu kategorijām, kas ir darba tirgus eh, perifērijā, vai tie būtu invalīdi vai kādas citas īpašās grupas, jau tagad piedāvājums ir plašāks nekā agrāk šeit atainotā politika pieļauj vairākas e, iespējas. Runājot par nabadzības izskaušanu, nodarbinātības politika šo mērķi nav izskatījis, jo tas nav mūsu kompetence. Un no tehniskā viedokļa mēs esam uh, no mūsu uh, sociālo un ekonomikas lietu komite, komitejas, mēs esam uh, tās sastāvā arī Repsko, un tad mēs arī uh, skatījām šo te sociālā nodrošinājumu, taču um, te nav īstā vieta uh, runāt ar EMKO, ka lūk šī te uh, nabadzības izskaušana ir ļoti svarīgs uh, apjoms, ļoti svarīgs jautājums. Ja, ja mēs radām jaunas darbvietas, tas nenozīmē, ka tūliet tiek izskausta nabadzība. Bet, ja jūs runāsiet par šo jautājumu ar profesionāļiem, tad, protams, neviens neteiks, ka sievietes būtu jādiskriminē. Un nevienam patiesībā nav mērķa šādi diskriminēt vienu vai otru iedzīvotāju grupu. Man šķiet, ka es tādā veidā esmu izskatījis eh, būtiskos jautājumus priekšsēdētājs kundze. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs saka! Paldies, ka piedalījāties mūsu darbā. Es ceru, ka pēc e, e, šīs viedokļa apmaiņas jums, jums radies e, drošies iespējas par mūsu bažām, par laika grafiku un arī par iespējamo darbu rezultātu. Bet skaidrs, ka labas sadarbības gaisotne jau pastāv, tā ir arī uh, vērtīgi mūsu viedokļu apmaiņai. Katrā ziņā paldies, ka jūs bijāt mūsu vidū. Es gribētu atgādināt, ka arī um, ziņojuma grozījuma iesniegšanas termiņš ir 4. jūnijas 12. un mēs to izskatīsim 24. jūnijā. Līdz ar to šis darba kārtības punkts tiek slēgts. Liels paldies, Kokē kungs. Visu labu! Nous en venons euh, au point 6, euh, euh, pardon, au point... Tad tagad mēs pārējām pie 13. mūsu darba kārtības punkta. Un te mums ir jāizskata pirmo reizi. Um, ats, atzinums, kur sagatavojas Moran Šartjē. Un uh, tas bija uh, Uh, pastiprinātās sadarbībā kopā ar budžetu komiteju, Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda finansēšana un darbība. Tātad tas ir atzinuma projekts, uh, kas ir mūsu kolēģi Portes rokās, un es sveicu, ka viņš ir mūsu vidū. Lielas paldies! Un Moran Šartie kundze, vārds jums, lai uh, pastāstītu par savu atzinumu. Lielas paldies, priekšsādātājs kundze! Šis darbs, kas ir jūs priekšā, šis atzinuma projekts par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu finansēšanu un darbību, šis atzinums e, turpina to virzību, e, ko mēs arī redzējām saistībā ar um, vadlīnijām 2020. gada stratēģijām. Es arī no savas puses gribu saukt savu gandrību Es biju ļoti priecīga strādāt ar eh, Miguel Portas kungu pie šī atzinuma. Viņš ir atbildīgs par to budžetu komitejas vārdā, un es esmu priecīga, ka viņš ir mūsu vidū, lai sniegtu ieskatu šai darbā. Eh, man jāatgādina, ka šis Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonds būtībā tika izveidots 2006. gadā. To bija lūdzis komisijas eh, priekšstādātājs Jose Manuels Barozu. Un sākumā šī fonda mērķis bija attīstīt eh, ieguldījumus, investīcijas, un kopš 2007. gada šis fonds eh, šim mērķim tika izmantots maz. 2009. gadā um, mēs um, mainījām mazliet tā mērķi. Uh, tas attiecās uz uzņēmumiem, kur ir uh, sākot ar 600 darbiniekiem. Un šai virzībai būtu jātuvinās arī šodien, ja mēs secinām to, ka Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondam ir jāpielāgojas Uh, arī plašajam pieprasījumu skaitam, un mums ir jāpielāgojas šai lielajai plūsmai. Mums ir jāstrādā ātrāk, jāsniedz atbildes ātrāk. Un šodien uh, atbildēja atvēlētais laiks ir 12 līdz 17 mēneši, bet jāņem vērā pašreizējā steidzamības situācija. Un aiz šiem pieprasījumiem šiem dokumentiem slēpjas reāli cilvēki, sievietes un vīrieši, kam ir nepieciešama mūsu atbildi pēc iespējas ātrāk. Secinājums ir tāds, ka pat labam mēs pārāk ilgi izskatām šos dokumentus un bieži vien uh, pilsoņiem rodas iespējas, ka Eiropa ir ļoti tālu, jo ātrāk mēs reaģēsim, jo vairāk mūsu pilsoņi sapratīs ka mēs strādājam. Un te mums būtu ne tikai jāpātrina mūsu darbs, bet uh, arī jābūt proaktīviem. Un treškārt, es gribētu sacīt, ka šodien finansējums no šī Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda uh, balstās uz uh, uz rezervēm, uz simt, eh, uz 500 eh, eh, miljoniem eiro. Un skaidrs, ka mums te būtu labāk jāidentificē mūsu līdzekļi. Un ceturtkārt, es gribētu pieminēt to, ka šajā kontekstā nevajadzētu par zemu vērtēt Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda lomu. Tas nav izveidots uzņēmumam, tas ir izveidots darbiniekiem. Tas ir izveidots, lai nodrošinātu nodarbinātajiem iekļaušanos darba tirgu, mainoties darba apstākļiem, tad, kad šie nodarbinātie zaudē darbu. Un līdz ar to mums vajadzētu izskatīt dažādus iespējamos risinājumus, kas ir pieejami, lai izveidotu labāko praksi. Mm, varbūt tas varētu būt saistīts ar, piemēram, inovācijām, tādām kā pārveides, eh, tādiem kā pārveidošanas uzņēmumiem. Mums būtu jāatvieglo šī, šis process un arī jānodrošina, ka dalībvalstis rīkojas aktivitāk. Uh, kad tiek paziņots, ka kāds liels uzņēmums tiek slēgts un kad cilvēks zaudē darbu. Tad šād, šādas ir mans pamadoms saistībā ar manu atzinumu projektu, ko es jums šodien lieku galdā priekšsādātājas kundze. Un es gribētu, lai mēs vispirms uzsveram to, ka ir jānodrošina profesionālā iekļaušanās Tas ir pamata elements sociālai iekļautībai. Dalībvalstis eh, bieži vien ieņem tādu kā um, aizgādņa, kā vecāka lomu, bet mēs vēlamies, lai katrs strādājošais nodarbinātais saprastu, ka viņam arī jādod savā ar tavu Uh, sociālās integrēšanās mērķu sasniegšanai. Un otrkārt, mēs e, gribētu ierosināt e, apropriācijas gan maksājumu, gan saistību apropriācijas e, jaunās budžeta pozīcijās. E, lai uh, tiktu piešķirti no, nodarbinātajiem uh, papildu līdzekļi, izmantojot Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu. Un treškārt, priekšlikums ir šāds. Mēs vēlamies, un to mēs redzam uh, sieviešu komitejas darba, darba grupā, lai uh, tiktu atzīts sociālo partneru atbildību. Tam nav jābūt kaut kam rakstiskam. Uh, bet jābūt ir skaidri noteiktām procedūrām, kur sociālie partneri tiek iesaistīti visā procesa gaisotnē, gaitā. Un es domāju, ar kaut kādām vispārējām frāzēm šeit nepietiks. Mums tiešām ir jānodrošina cita politika, daudz labāk strukturēta uz daudz stingrāk izteiks brīvprātības pamatiem. Un visbeidzot, mums ir jāizstrādā sāziņa dalībvalstu un reģionālajā līmenī katrā no 27 dalībvalstīm. Tas nodrošinā to, ka process ir pazīstams. Un lai mēs nebūtu tādā situācijā, kādu mēs piedzīvojam šodien, jo šodien vēl ir daudz dalībvalstu, kas nav izmantojuši Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu. Nav tā, ka mēs skrienam pakaļ e, šiem dokumentiem, jo vienkārši ir e, tāda situācija, ka dažās dalību valstīs ir, ir tādi apstākļi, ka šeit mm, it kā šiet, ka nav iekļaujami mūsu darbības jomā, bet vienkārši dalību valsts to nezina. Un e, vēl Mēs gribētu, lai daudz pozitīvāk tiktu definēta šī iespēja, ka daudzām dalību valstīm ir iespēja iesniegt kopīgu priekšlikumu, vai tas attiektos, piemēram, uz eh, pierobežu zonām dažādās eh, dalību valstīs, vai arī, piemēram, lielu uzņēmumu gadījumā. Un tādā veidā mēs varētu izvairīties no tādas situācijas, kāda bija vienā gadījumā. Mēs, protams, visu šo gadījumu pazīstam. Uh, ka tiek iesniegti pieprasījumi, kas nav īsti godīgi un ne, neliecina par labu pārvaldību. Jo šodien vairākas dalībvalstis uh, var iesniegt kopīgu uh, prasība, taču tai jābūt ir, skā, tam, eh, jābūt ir skaidri formulētam. Un eh, sastais priekšlikums šajā atzinumā. Izmantojot Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu un tā finanses, mums ir jābūt eh, globālai pieejai, lai nodrošinātu profesionālo iekļaušanos darba tirgu. Un vienīgais risinājums, vienīgais piemērotais risinājums šai situācijai tad būtu individuāla pieeja. Septītkārt, eh, es ierosinu, lai šis Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonds palīdzētu um, attīstīt jaunas spējas darbu zaudējušiem, strādājošiem mums ir arī pamatnostādnis mūsu nodarbinātības stratēģijā. Un mums jānodrošina, jo vairāk tas, lai mūža izglītība tiktu uzskatīta par pamatu instrumentu šīs profesionālās izaugsmes skatījumā lai cilvēks, kas ir zaudējis darbu, varētu rast citu darbu un lai viņam arī būtu profesionālā izaugsme. Un nākošais jautājums ir saistīts ar uzņēmumu sociālo atbildību. Jo tad, kad cilvēks zaudē darbu, Um, nebūtu, um, nebūtu pieļaujama tā situācija, ka, tie, ka viņa pieredze tiek novērtēta tikai pēc tam. Mēs varētu rīkoties ātrāk, lai cilvēka spējas tik novērtēts agrāk, pirms viņš zaudē savu darbu, jo iespējams, ka tad viņu vienkārši var viegli pārkvalificēt. Un tad vēl būtu arī jāievieš elastība intervences uh, kritērijos. Eiropas politikai ir jāspēj pielāgoties eh, krīzes eh, izraisītajām izmaiņām, kas tiešām norisinās ļoti ātri. Tātad eh, mums ir jākļūst efektīvākiem, tam ir jābūt ilgspējīgākam, jānāk par labu nodarbinātajiem visu mūžu garumā un arī jāveicina sadarbības ar dalību valstīm. Un vēl, protams, jāņem vērā, ka nedrīkst noņemt atbildību no uzņēmumiem, taču jāsaka, ka sociālie, sociālā jomā, sociālo jomu regulējušie tiesību akti dažādās dalībvalstīs ir atšķirīgi, Un te arī parādās konkurences kropļojumi. Un Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondam ir e, jāveicina tāda, ties, tāda tiesība akti, lai tie nākt par labu strādājošiem. Paldies! Paldies, saka priekšstādātāji. E, tagad laiks diskusijām. Pardon.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 uzklausīšanā mums bija daudz jautājumu par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu un arī par to, ka dalībvalstis ļoti augstu novērtē to, ka šāds fonds vispār ir. Un sākumā mēs apspriedām nodarbinātības vadlīnijas, un tagad mums ir par šo fondu diskusijas, jo šie divi jautājumi, šīs divas lietas ir savstarpēji saistītas, jo dalībvalsts nopietnī attiec pret 2020 stratēģiju un vadlīnijām. Un tas uh, iespaido mūsu ekonomiku tādā veidā, ka veco ekonomikas sektoru, sektoros eh, nav iespējams pēkšņi eh, tikt eh, pie jaunām darba vietām. Un eksistē zināms Eiropas finansējums, ko varētu izmantot kādos ārkārtas vajadzību apstākļos, bet uh, pa, runājot par budžeta pozīciju izmantošanu, ko Murēna kundze piedāvāja, un varētu mēs to izmantot, un arī Porterkungs no budžeta komitejas arī zina, e, kādas ir šīs dažādās iespējas. Un varbūt varētu mēs uh, sasaistīt šo politiku vairāk ar citām um, lietām. Uh, citām politikām, jo nodarbinātība ļoti ir atkarīga no konkurences politikas, rūpniecības politikas, pat klimata izmaiņu politikas, reģionālās politikas, starptautiskās tirdzniecības. Un arī mums savā izvērtējumā vajadzētu uzmanību vairāk eh, vērst uz eh, tieši šo uh, savstarpējo dažādo uh, politisko, uh, dažādo politiku sasaisti. Un jālūkojas pēc dažādām iespējām, kā uzlabot fonda darbu Un arī, kad mēs bijām īrijā, tad uh, tur mēs arī uzzinājām, kad jāstrādā pie šī jautājuma. Paldies! Paldies, Hendelkungs un tad Blinkevičs kundze. Priekšsēdētājs kundze un kolēģi, uh, saka Hendelkungs, uh, runājot par šo ziņojumu, es uzskatu, ka tas ir labi izdevies, tomēr man ir daži komentāri, kur es uzskatu, ka ziņojumu ir iespējams uzlabot. Uh, Vispirms, globalizācijas pielāgošanas fonds pagātnē bija ļoti labs līdzeklis, lai uzlabotu globalizācijas rezultātā skarto darba mm, ņēmēju situāciju. Neraugoties uz to, man ir šaubas par to, mm, kāda ir nosacījuma pieeja pie šī globalizācijas fonda līdzekļiem. Šeit es runāju speciāli par, īpaši par trešo punktu, kur um, Eh, tiek eh, iesaistīti sociālajie partneri tiešā veidā, un es domāju, ka um, mēs eh, varētu šeit to pastiprināt un paredzēt saistošu iesaisti. Um, mēs esam iepriekš um, iesaistījuši sociālos partnerus, kaut arī nav bijusi definēta procedūra. Uh, Um, tas, uh, manuprāt, šeit vēl trūkst. Uh, es domāju, ka daudz no mums vēl ļoti labi atcerās pagājušā rudens notikumus, kad uh, globalizācijas fonds, um, kad globalizācijas fondu izmantoja firma Dēl īrijā. Viņi saņēma 15 miljonus, kad tika slēgta rūpnīca īrijā. Dēl slēdza šo rūpnīcu ar nolūku pārcelt ražošanu uz Ķīnu. Uh, bet pēc dažām dienām Dēl ieradās nevis Ķīnā, bet gan Polijā. Un, um, protams, ka polijas infrastruktūrai um, un uh, dar, nu, darba tirgum tas nāca par labu, tomēr uh, tas uh, tika papildināts ar 48 uh, miljoniem no citiem Eiropas Savienības līdzekļu. Uh, un, manuprāt, šķiet, ka šeit uh, mūsu naudas pots tika izmantots krāpnieciski. Uh, mēs a, redzam, ka Deltai pašā laikā rādīja, uzrādīja 3 miljārdus um, tīro peļņu. Es domāju, ka šeit būtu nepieciešams formulēt um, nosacījumus, kā novērst krāpšanos ar Eiropas Savienības finansējumu. Uh, šeit iespējams būtu nepieciešams rektorizācijas fonds, kurš uh, paredzēts konkrēti tiem uzņēmumiem, kuriem tas ir nepieciešams, uh, un tajā varētu iesaistīties citi uzņēmumi, kuri mm, rada kaitējumu, mm, materiāls zaudējumus, lai mm, gūtu lielāku peļņu. Līdz šim tas ziņojumā nav bijis iekļauts, un es ierosinātu padomāt par to, vai mēs nevarētu noteikt stingrākas prasības un pārbaudīt um, iesniegumus, uh, kā arī padarīt tos atkarīgus no šādiem nosacījumiem. Blinkevičūtis kundze vispirms. Paldies, priekšstādātājs kundze. Vispirms es gribētu pateikties Moran Šatjēras kundzei par viņas tēlabajo labajiem priekšlikumiem, un es vēl gribētu arī pastāstīt, kādas man ir idejas. Mana valsts, Lietuva, ir lūgusi palīdzību no šī Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda. Jo eh, krīze ir smagi skāruši, skāruši celtniecības nozara un citas nozares, un uh, uh, Lietuva varētu izmantot šo fondu. Es atceros uh, vienu jautājumu no manas kolēģis puses. Viņa gribēja zināt, vai ir kaut kāds veids uh, noorganizēt uh, profesionāļu konsultācijas, eh, manas valsts un viņas profesionāļu, viņas valsts profesionāļu konsultācijas. Es to nesaku tāpat vien, bet eh, ir skaidrs, ka ir svarīgi izvērst šādas diskusijas un eh, apmainīties labākās prakses, piemēram, ja, piemēram, ir uh, dalībvalsts, kas nav izmantojuši šādu fondu un nezin, ka tādas iespējas pastāv to izmantot. Uh, Lietuvā man bija vairākas iespējas apspriesties ar šiem darba zaudējušiem nodarbinātiem. Viņi uzsvēra uh, to problēmu, uz kur norādījāt arī jūs. Pusotras gads tas ir pārāk ilgs periods. Tad, ja te ir runa par daudziem cilvēkiem, kas zaudēja darbu vienā uzņēmumā, tad viņam nav laika gaidīt. Tā ir tāda Nu, tāda ārkārtas situācija, un tāpēc eh, es sveicu šo te otro punktu, kur minēts, ka ir jārīkojas ātrāk, ka ir ātrāk jāizskata šie pieprasījumi. Jo tad, ja tie, tas prasa tik daudz laika, tad cilvēki vairs neuzticas Eiropas Savienībai. Viņi uzskata, ka, ka Eiropas Savienība ir vienkārši tāds birokrāta kopums, un tāpēc es atbalstu jūsu ideju par uh, to, ka šis fonds ir nepieciešams, bet jārīkojas daudz ātrāk. Paldies! Paldies, Figureido kundze un Tažatēra kundze. Lūdzu, Figureido kundze. Dobrīgāda, um, senjora. Paldies, priekšsādātāji. Mēs uh, savā darba grupā esam izsmeļoši iepazinušies ar um, Eiropas, uh, ar jautājumiem, kas saistīti ar um, Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu. Mēs esam konstatējuši vairākas problēmas un arī kolēģi daži uh, jau minēja uh, šīs problēmas gan dēl, be, uh, gan arī citas. Mans jautājums būtu tāds, kā varētu uzlabot uh, šī fonda izmantošanu Tomēr pašlaik man visvairāk uztrauc uh, viens jautājums, un proti līdzfinansējums. Ir uh, valstis, kuras uh, piedzīvo milzīgas finansiālas problēmas un neizmanto globalizācijas fonda līdzekļus, jo viņiem ir jā, jānodrošina 35% līdzfinansējums. Tāpēc Pieprasījums pārsvarā iesniedz valstis, kurās ir labāka situācija, un uh, praktiski nav pieprasījuma no valstīm, kurās ir liels uh, bezdarbs, kurās ir liels finansiāls problēmas, un uh, tā ir problēma, kuru mēs nevaram ignorēt. Es domāju, ka pārstrādājot šo ziņojumu, tas būtu viens no centrālajiem punktiem, kam ir jāpievērš uzmanība un mums šeit būtu nepieciešams izteikt konkrēts priekšlikums. To mm, mēs runājām jau arī par Kindes fondu. Mēs runājam, ka tur ir 80% kopienas līdzekļi un 20% um, nacionālo līdzekļu. Ja tas būtu uh, komisija to uh, vienu brīdi paaugstināja līdz uh, 75%, bet pārskatot um, šo jautājumu, tam vajadzētu būt vienam no centrālajiem jautājumiem. Arī uh, es piekrītu, ka ir nepieciešama labāka informācijas apmaiņa, pieredzes apmaiņa. Un uh, tāda, ja ir um, nepieciešams aizkavēt starpnacionālu kompāniju izceļošanu uz citām valstīm, eh, tad eh, iespējams, ka šeit eh, ir situācijas, kur tas tiek darīts tīri peļņas vārdā. Atgādināšu delvārdu. Tie būtu mani priekšlikumi, kas izriet no šīs diskusijas, un tiem es varu tikai piekrist. Paldies. Manam šratā. Mm -hmm. Mēs šratā kundze lūdzu. Protams, ka uh, es, um, es esmu tehniķi, kas nedaudz pārzina finanšu lietas, un tāpēc man ir diezgan daudz jautājumu saistībā ar šo ideju. Tā vajadzētu būt uh, pastāvīgai budžeta pozīcijai. Es uh, nedomāju, ka tas bez papildus pasākumiem ir iespējams, un tāpēc es gribētu jautāt komisijai, viņi domā, ka tas ir iespējams. Tehnisku iemeslu dēļ es uzskatu, ka tas būtu sarežģīti, jo um, Mm, šeit ir jautājums par uh, to, vai ir iespējams uh, izveidot um, juridisku pamatu tam, un uh, otrkārt finanšu ietvars, kas tie, kas ir runājuši ar padomi, tie zina, cik tas ir grūti, un mēs esam paredzējuši nepieciešamos, um, ne, neparedzētos izdevumus ar rezervi. Bet man šeit būtu uh, Uh, priekšlikums izmantot pastāvošos instrumentus, piemēram, Eiropas sociālā fonda līdzekļus un paraudzīties, vai to nav iespējams, tur nav iespējams piesaistīt Eiropas sociālo fondu. Un um, attiecībā uz uh, struktūra fondiem, tur mums tagad ir um, līdz um, koplēmumu procedūras tiesības. Mēs uh, varam uh, vispārējā mm, regulēšanā mums arī ir koplēmuma procedūras tiesības. Un uh, mana pieredze diskusijās uh, rāda, ka mums jau ir vairākas iespējas. Es domāju, ka tas ir iespējams. Un uh, mēs varam teikt dalību valstīm, ka viņām ir lielāka rīcības brīvība Tādējādi gan mēs apšaubītu Eiropas režīmu, tā sakot, pēdiņās, un nodot vairāk pilnvaru dalību valstīm. Es domāju, ka tas ir mazāk pievilcīgi nekā to bija domājis Barozu. Tomēr tas būtu praktiskāk, jo tas palīdzētu visvairāk cietušajiem. Tāds būtu mans praktiskais priekšlikums, par kuru mēs jau ierunājāmies. Tā kā ir mm, tā kā mm, mm, Eiropas globalizācijas fonda finansējuma mobilizēšanai nepieciešams laiks, tad eh, mēs varētu šeit iespējams eh, piesaistīt ESF naudu. Man ir vairākas idejas, lai šo instrumentu padarītu interesantu, lai šeit palielinātu elastību. Es eh, domāju, ka mums būtu laiks padomāt, kā mēs to varam attīstīt lai um, darbība varētu būt operatīvāka, bet es labprāt uzklausīšu, ko komisija par to var teikt. Es saprotu, eh, referents kundze, ka jums būs daudz grozījumu no Šreteras kundzes puses par uh, labi pamatot. Tad, tad būs uh, arī priekšlikumi fonda direktoram, viņš ir mūsu starpā. Uh, Viņš varēs atbildēt uz jautājumu. Un trīs jautājumi, kurus es gribētu uzsvērt, kas parādās jūsu ziņojumā, bet tos varētu varbūt uzsvērt. Tātad te ir uh, minēti sociālajie partneri, bet te būtu arī jāuzsver vispār sociālais dialogs. Mēs eh, mūsu gadījumā, dēļ gadījumā, esam piedzīvojuši tādu situāciju, uh, Um, kuras atkārtošanās nav pieļaujama. Un tas saistīts arī ar to, ka sociālā dialoga trūkums ir kaitējis procedūras efektivitātes, afektivitātei. Un otrkārt, eh, referents kungs jūs, protams, nepārsteigts, nepar, nepārsteigts konsekvences jautājums. Protams, mēs arī lūdzam, lai komisija rīkojas kā kolēģiāls orgāns, nevis kā tāda kā bārģeri, jo mēs negribētu pieļaut tādu situāciju, ka komisārs nezin, ko dara viņa uh, viņa kaimiņi, un te arī, protams, būtu jāņem vērā, ka tiek izmantots šis fonds. Un treškārt par to, kā tas, kā tas tiek izmantots. Te nebūs nekādas radikālas pieejas, jo, protams, tādā gadījumā kā Lietuva, šis fonds tiek izmantots plaši. Taču dalībvalstīm interesi izmantot šo fondu uh, lai izmantot kohēzijas fondu, ņemot vērā viņu iespējas, ir savā ziņā uh, pretēji tam, uh, kāds ir šī fonda uh, mērķis. Te nevienmēr ir uh, liela nozīme tam, kādā situācijā ir nonākusi konkrētā dalībvalsts. Un varbūt tad eh, šī fonda darbība būtu izskatām mazliet uh, sīkāk. Šis fonds, eh, tā darbība tika mainīta, un tas nemaz nebija tik sen, taču skaidrs, ka mums ar vienu jāpielāgojas jaunajai situācijai, un Miguel Porta sagatavotais atzinums ir svarīgs, eh, lai mēs varētu pārbaudīt, vai mēs esam nonākuši optimālajā situācijā saistībā ar eh, fondu izmantošanu. Portaškungs, jūs gribat, eh, kungs, jūs gribat izteikties tagad vai pēc Jurgensen? Labi, tad es dodu vārdu jums, saka priekšsēdētāji. Merci, prezident. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Saka Portašs kungs. Es izteikšos pavisam īsi. Uh, šeit um, izteiktie priekšlikumi kuru izteica Morēna Šarķē kundze un pārējie diskusijas dalībnieki abās komitejās. Es domāju, ka galvenokārt šeit ir ņemts vērā viss vai tiks ņems vērā viss, kad tik notiks galīgā balsošana par galīgo projektu. Es a, eh, gribētu pateikties kolēģei par a, eh, šo viņas pa, pa, paskaidrojumu, bet a, eh, šeit ir no manas puses arī daži komentāri, kurus es gribēju teikt. Kāds būtu labākais risinājums to īstenot no budžeta viedokļa? Mēs runājam par to, ka mēs nododam šeit EGF rīcībā budžeta līdzekļus, bet es saprotu, ka padomē tam pašlaik nav politisko priekšnosacījumu. Es domāju, ka darba priekšlikumam ir jābūt tādam, kā mēs pašreizējos ietvaros līdz 2013. gadam vienkāršojam procedūru. Arī parlamentam ir jādod pavisam, jārot pavisam skaidra nostāja, lai Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonds varētu būt tāds pats kā vispārējie fondi. Uh, ar eh, saviem līdzekļiem vismaz sākot no 2013. gadu. Es eh, domāju, ka tā ir politiska lieta un parlamentām tas būtu jāatzīst. Mums eh, būtu jādod politisks signāls. Mēs šeit stāvam pretī Eiropas lielākajam sociālajam izaicinājumam, proti masveida atlaišanām. Uh, starp dažādajiem priekšlikumiem, kas tika šeit izteikti saistībā par līdzfinansēšanu, par to, ka tā ir problēma un par to, ka uh, no vienas puses uh, Eiropas Savienībā ir bagātāki un nabagāki reaģo, reģioni, par uh, to, ka ir nepieciešams obligāti iesaistīt sociālos partnerus, kad notiek masveida atlaišanas. Un tad vēl viens jautājums Principā tas ir tikai pretjautājums tam, ko minēja Hendeļa kungs. Kā šādas problēmas ir iespējams atrisināt? Cik lielā mārā? Par to tika diskutēts nodarbinātības un budžeta komitejā, un jāsaka, mēs esam iekļuvuši tādās kā lamatās, uzņēmums patiešām ir veicis masveida atlaišanas, un mēs šeit nevaram pateikt nē. Šeit cilvēki tika atlaisti, kaut arī tas patiesībā bija saistīts ar to, ka uzņēmums tika pārcelts uz citu iekšējā tirgus valsti. Man šeit rodas jautājums, vai mēs patiešām varam sacīt, ka uh, Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonds nevar tikt izmantots, ja darba vietu pārcelšana notiek iekšējā tirgus ietvaros. Es nedomāju, ka tas ir priekšnoteikums šeit. Varbūt e, mums šeit būtu nepieciešams cits ziņojums, kur tiek minēti priekšnoteikumi, kur tiek minēta cena, kas uh, būtu spēkā tādi, ja kāds uzņēmums vēlas pārcelt darba vietas Eiropas iekšējā tirgus ietveros, kādu cēnu uh, viņiem uh, būtu jāmaksā par to, ja viņi vēlas uh, veikt masveida atlaišanas, lai palielinātu pēļņu. Protams, ka uh, šī cena nebūtu jāmaksā darba ņēmējiem, Un eh, es gribēju teikt, ka man šeit nav risinājumu, bet es to gribēju izdot kā jautājumu. Lielas paldies! No Lielas paldies! Saka priekšsēdētāji, tagad eh, vārds Jurgensenam, direkto, eh, fonda direktoram, un tad atkal nu, noslēguma vārdu mūsu referentei. Lūdzu, vārds jums, Jurgensen kungs. Paldies, paldies priekšsādātāji, un paldies par šo ziņojumu, kur mēs esam rūpīgi izpētījuši Tajā ir iekļautas vairākas ļoti noderīgas un vairāk ļoti noderīgi un paskā, izsmeļoši punkti. Vai es varētu sākt ar Dēlu gadījumu, kurš šeit pāris reizes tika pieminēts? Es domāju, ka būtu svarīgi uzsvērt, ka kompānijas nesaņem nekādus līdzekļus no EGF. Kompānijas nesaņem līdzekļus no globalizācijas pielāgošanas fonda. Dēl to nav saņēmuši ne īrijā, nekur citur. Bet Dēl darbiniekus atba, dēl darbiniekiem atbalsta sniedzis ir EGF. Mēs esam izpētījuši uh, šo gadījumu, kad uh, ražošana tika pārcelt uz citu Eiropas Savienības dalību valsti. Mēs izpētījām produktu veidus, ražošanas procesus vēl gan īrijā, gan polijā, un mēs varam teikt, ka uh, um, šāda pārcelšana Eiropas iekšējā tirgus ietvaros nav notikusi. Runājot par budžeta pozīcijām, kas uh, šeit izskanēja diskusijā, uh, tad uh, ideja ir tāda, ka EGF tiek nodrošināta pašam sava budžeta pozīcija nākamajās finanšu schēmās, jo mēs daudz iemeslu dēļ nevaram paredzēt atsevišķu budžeta pozīciju pašreizējā finanšu schēmā Politiski tas nav iespējams, un arī laika ziņā mums nebūtu iespējams piemērot likumdošanu, kas ir nepieciešama, lai rādītu šādu situāciju. Ideja, kuru apsprieda referents, iekļāva šādu punktu, un proti, sākot no nākamās finan daudzgad finanšu schēmas, mēs varētu paredzēt uh, atsevišķu budžeta pozīciju globalizācijas pielāgošanas fondam. Komisija apmēram pirms uh, trijām nedēļām um, Gotenburgā ziņoja, ka mēs uh, nopietni apsveram iespēju paredzēt atsevišķu budžeta līniju nākamajā daudzgada finanšu schēmā. Un, um, Bet, protams, ka tur ir jānotiek, jā, jāpanāk vienošanās starp budžeta iestādēm un Eiropas padomu. Mēs varam, Eiropas Savienības padomu, mēs varētu turpināt uzlabot pastāvošo procedūru efektivitāti. Komisija iekšai to jau ir darījusi. Mēs esam divas atsevišķas procedūras savienojuši vienā. Un uh, Principā mēs esam saīsinājuši mums nepieciešamo laiku par 22 dienām. Mēs a, pašlaik pētām, kādi varētu būt nākamie soļi, lai vienkāršotu procedūras, un tur ir runa par finansu lēmumiem un par naudas pārskaitīšanu dalību valstī. Mums um, ir jāprasa apmēram 55 dienas, lai maksājums um, dalību valstī tiktu saņemts kad eh, budžeta iekš, iestāde ir eh, pieņems lēmumu, mēs eh, esam atraduši veidu, kā saīsināt šo laiku līdz divām nedēļām. Tātad šajā procedūras daļā laiks ir saīsināts apmēram par vienu mēnesi. Mēs pārskatāmies, pārskatām arī savu iekšējo dokumentu struktūru, lai vienkāršotu prasī, pieprasījumu iesniegšanu lai to varētu darīt vairākās valodās, lai mums nebūtu jāgaida tulkojumi un lai mēs varētu pātrināt savas iekšējās procedūras. Tomēr tas nebūs uh, viegli tik ilgi, kamēr mums nebūs uh, uh, tādas struktūras kā, piemēram, struktūra fondiem. Mums, mēs nevaram izvairīties no tehniskajiem soļiem, kas ir nepieciešami, jo, kā jūs redzat, EGF ir īpašā budžeta situācijā. Es uh, gribētu arī sacīt, ka visi EGF uh, lēmumi tiek pieņemti kolēģijā, uh, un um, komisija tur ir um, kolektīvs, kolektīvā institūcija. Mēs izskatām katru gadījumu un pārliecināmies, ka katrā konkrēt, katrs konkrētais gadījums atbilst uh, viņu portfeļa jomai. Uh, ir, eh, mēs pārliecināmies, ka eh, pastāv politiskā konsekvence un eh, notiek konsultācijas ar komisāriem, ar kabinetiem, un komisārs spriež par katru konkrēto gadījumu atsevišķi. Mums bija viena problēma, kur es gribētu uzsvērt saistībā ar referenta ieteikumiem, proti par uh, elastīguma kritērijiem eh, attiecībā uz eh, pieteikumiem, ko iesniedz eh, vairākas dalību valstis. Mums vajadzētu izvērtēt, rekord 9. punktā tas ir teikts, izvērtēt um, pieeju elastīgākai mm, intervences kritēriju piemērošanai, lai mm, tiktu ņemtu vērā iesaistīto eh, uzņēmumu parametri, izmērs eh, un tā tālāk. Tas eh, ir ļoti mm, interesants punkts, kuru mēs varam ņemt vērā pārskatot regulu. Un te es arī nonāku pie pēdējā punkta, par kur es vēlējos runāt. Ir skaidrs, ka pašreizējā likumdošana uh, kopā ar pagājušā gadā veiktajiem grozījumiem zaudēja spēku 2011. gadā, tāpēc 2000, līdz 2011. gadam mums vajadzētu būtu grūti izlemt, vai mēs pieļaujam atkāpes vai ne, jo Tas, protams, rāda politisku jautājumu, vai mums būtu gada laikā nepieciešama pilnīga regulas pārskatīšana vai arī nepieciešama mm, struktūras maiņa. Es nevaru sniegt atbildus šo jautājumu šodien, jo tas pārsniedz manas kompetences robežas. Tā tad eh, tas ir tas laika periods, kurā, kurā laikā šī Eiropas parlamenta priekšlikuma varētu būt vērtīga. Morāna Šartjēras kundze, liels paldies, saka referente. Es pateicos visiem, kas izteicās, un arī komisijai par tās priekšlikumiem. Es, protams, eh, atstāšu budžetu komitejas ziņā eh, šī te priekšlikuma uh, izvērtējumu no budžeta viedokļa, bet eh, skaidrs, ka eh, sākot ar nākošo finanšu ietvaru varēs īstenot šos priekšlikums. Runājot par Delu gadījumu, mēs visi darba grupā sekojām tam, kas tur notika. Un eh, šie. E, lēmumi no Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda viedokļa tika pieņemti pilnīgi un absolūti darba zaudējušo nodarbināto labā. Un es gribētu precizēt, ka e, jaunās e, ražotnes atvēršana Polijā bija saistīta ar produktu, kas e, arvien kļūst populārāks tirgu, tas attiecis uz uh, portatīviem datoriem, bet īrijā tika ražoti neportatīvie datori, kuru popularitāte ar vien mazinās. Tātad tas bija saistīts gan ar tirgus situāciju, gan ar konkrētā uzņēmuma lēmumu. Un eh, līdz ar to analīze šeit tikt attiecīgi veikta. Un kā jau sacīja Kornelisens kundze, neliela eh, darba grupas eh, delegācija dosies uz īriju, uz Dell uzņēmumu, lai paraudzītos, kā tika izmantoti Eiropas fondi un vai tas tiešām nāca par labu darbs zaudējušiem nodarbinātajiem un eh, viņu iespēja iekļauties darba tirgū. Un mēs runāsim ar eh, dalību valsts pārstāvjiem, bet arī ar šī uzņēmuma pārstāvjiem. Un uh, pat pirmajā gadījumā, kad tika piešķirti līdzekļi no Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda, arī tikta veikta analīze, un tā kā tur tika atklāt daži trūkumi, daļa naudas, diezgan nozīmīga summa bija jādod atpakaļ. Un runājot par labās prakses, piemēra apmaiņu starp dalību valstī, kā to ierosināja viena no mūsu kolēģiem, uh, Nu, tas ir vērams, ņemams vērā. Es arī piefiksēju figuēju Reido kundzes priekšlikumu par uh, līdzfinansējumu, par šo obligāto uh, procentālo līmeni. Mums šeit vēl ir eh, ļoti svarīga lā, darba joma, lai gūtu uh, Uh, lai gūtu laiku, lai šis, šī fonda piešķirumi būtu efektīvāki. Un runājot par sociālo dialogu uh, uzņēmumos, tas ir jānodrošina daudz plašāk. Mums šeit jābūt daudz prasīgākiem gan dēla gadījumā, gan citos turpmākajos gadījumos. Un es ļoti iestājos par šo rieju arī pat no savas puses. Ņemot vērā eh, komentārus, es eh, tos eh, pierakstīju un es sazināšos ar vienu vai otru, lai parādzītos, kā mēs varētu šīs tēmas iekļaut šajā ziņojumā un stiprināt vienu vai otru ideju. Ņemot vērā uh, laika grafiku, es domāju, mums vēl ir Eh, dažas dienas, kādu nedēļu, lai varētu šīs idejas iekļaut atzinumā, lai tas būtu pēc iespējas efektīvāks, jo mēs skaidrs, ka runājam, eh, šeit strādājam efektīvākas Eiropas labā. Liels paldies referentei, grozījumi ietie, iesniegšanas termiņš 8. jūnijas 12. Un uh, budžeta komiteja, ar kur mēs esam saistīti, uh, Eh, paldies jau vēl 14. jūlijā. Tad mēs beidzam izskatīt šo darba kārtības punktu un pārējām pie 14. darba kārtības punktu. Bet pirms tam es gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, ka Jaslovieskas kundze ir piedzīvojusi uh, sirstrieku. Uh, dele, kad eh, viņa kopā ar Eiropas Savienības Eiropas parlamenta delegāciju viesojas Ķīnā, un es esmu viņai nosūtījusi atbalsta vēstuli, un es domāju, ka es te varu izteikties arī jūsu vārdā. Un runājot par 14. darba kārtības punktu, tā ir eh, parlamenta nostāja par 2011. gada budžeta projektu ar padomas grozījumiem. Trešā iedaļa - komisija. Man ir jāsniedz atzinuma projekts, mūsu atzinuma projekts. Es vienkārši gribētu atgādināt, kādā kontekstā mēs izskatām šo atzināmu projektu. Mēs raugāmies uz iekšējām procedūrām. Šis konteksts ir lielā mērā mainījies, kopš ir stājusies spēkā, kopš ir stājusies spēkā Lisabons līgums Un jo īpaši tas ir saistīts ar to, ka procedūra tagad norisinās vienā lasījumā, pirmajā lasījumā, jo tik izveido, tiek izveidot samierināšanas komiteja, lai rastu vieno, vienošanos. Un līdz ar to mums ir jābūt ļoti skaidriem mūsu prioritātēs, un šī iemesla dēļ koordinātori jau iepriekš norādījuši uz piecām prioritātēm, kuras mēs e, prezentēsim 2011. gada budžete. Un tas attiecas, piemēram, uz e, bezdarbnieku izglītošanu, e, komisijas un padomes saskaņošanu progresiņā, sadarbošanās ar uh, sociālajām un starptautiskām organizācijām. Darbs, eh, lai nodrošinātu dzimumu līdztiesību Eiropas Savienības budžeta ziņā. Kā mēs paraugāmies uz 2011. Eh, gada budžeta pamatnostādnes, tāds kāds mums tās ierosināja komisija, Mēs secinām e, dažus aspektus, kas skar tieši mūsu saistībā, piemēram, ar uh, ekonomikas atveseļošanu, ar jaunatnes iekļaušanu un uh, nākotnes struktūru. Un nu, tāpēc mēs esam vienojušies ar koordinatoriem, ka mēs šim gadam atbalstīsim divu pilotu projektu izvēršanu. Šie projekti ir saistīti ar fāre iniciatīvu no komisijas puses, ar šie divi pilotu projekti ir saistīti gan ar to, kas uh, tiek angliski dēvēts par your first your jobs, tas ļauj jauniešiem uh, atrast pirmo darbu, un otrais pilotu projekts ir saistīts ar atbalstu uh, drošībai darbā un uh, labklājībai vecā gadagājuma cilvēkiem. Tātad šie divi jaunie pilotu projekti ir eh, saistīti arī ar iepriekšējo iepriekšējiem projektiem, kas gadu gaitā tika izstrādāt šajā komitejā. Un runājot par pašu atzinumu, tur ir trīs svarīgi aspekti, un es ceru, ka arī komiteja tos par tādiem uzskatīts. Vispirms es gribētu uzteikt to, ka 500 miljonu eiro tiek pieš, 50 miljoni eiro tiek piešķirti Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondam. Un eh, Eiropas profesionālajiem izglītības centram uh, tiek piešķirti mazāki aproprie, mazāks maksājuma apropriācijas, un par to mums ir bažas. Un 2020. Un eh, tad vēl um, um, mūs arī uztrauc milzīgā restruktūrācija un plašais darba vietu masīva dar, darbinieku atlaišana. Un mēs uzskatām, ka tas viss, viss tas, kas kaitē sociālajiem dialogam, ir jānovērš pilnīgi stingri. Tas ir viens no mūsu uh, ieročiem lai mēs varētu uzturēt eh, sociālās politikas nozīmi. Nu, tad tāda ir tā mana atzinuma pamatnostādne. Tā kā Lisabons, kopš Lisabonas eh, līguma stāšanās spēkā, tā, tas ir pirmais budžeta pārskatīšanas projekts, tad, protams, ka te mums ir liela sadarbība. Uh, Un mums ir jānodrošina, ka koordinātori savā starpā sadarbojas, un mums ir jāidentificē uh, kādi komisijas priekšlikumi un uh, jānorāda uz pilotu projektu nozīmi. Un uh, es gribētu gribētu minēt arī šo vēstuli, kas tika adresēta Eh, Elizabetei Čedrževskas kundzei. Viņa ir eh, atbildīgā budžeta komitejā. Un viņi arī uzrādīs, kādi ir tie pamata elementi sadarbībā mūsu komiteja. Nu, tādi tad eh, ir mani komentāri, un es esmu gatava atbildēt jūsu jautājumiem. Monsieur Sarkas. Nu, Šarkas kungs, lūdzu. Uh, priekšstādātājs kundze, es uh, izteikšos pavisam īsi. Es vēlējos norādīt tikai to, kā punkti, uh, kurus mēs uzskatām par prioritātēm šeit ir ļoti labi parādīti, un pēc Lisabonas uh, līguma spēkā stāšanās mums ir jāpierot pie jaunās procedūras. procedūras. Tomēr uh, mums vajadzētu uh, um, to arī eh, konsekventi izmantot mūs. Mēs pašlaik jau šajā virzienā dodamies, un eh, es eh, vēlotos pateikties jums par to, ka jūs esat ievērojuši šeit visas punktus, ko mēs bijām noteikuši par savām prioritātēm. Vai vēl kāds grib izteikties jautā priekšsēdātāja Lambērs kundze? Tātad visi piekrīt? Nu, jā, mums tagad eh, šī ir ļoti tā impulsīvā procedūra, un eh, tad eh, mums īsti nav saprotams, kas mums būtu jādara, un tad mēs tā e, rīkojamies, tā sakot, soft izmantojot Šekspīra valodu. Nu, kādi ieteikumi par pilotu projektiem no komisijas puses, ne? Varbūt tomēr komentārs no komisijas puses, jā. Mēs komisijas vārdā gribam pateikties par šo atziņumu projektu šie divi pilotprojekti, kas tiek ierosināti, arī ir eh, uzskatām par vērtīgiem. Mēs arī um, paužam bažas par to, par eh, sociālā dialoga eh, trūkumu, mikrofinansējumu sakarā, un līdz ar to jums arī paliek pārāk maz rezerves, lai īstenot savu darbu. Priekšsēdētāji turpina Jā, te runājot par sociālā dialoga padlīnijām vai sekmā šo dialogu parlamentam būtu jāstiprina šīs vadlīnija lastas. Eh, kundze, jūs gribējat runāt par budžeta eh, pozīcijām? Labi, tad diskusija tiek slēgta. Un balsojums, nē, es atvainojos, saka priekšsēdētā, vispirms tātad uh, grozījuma iesniegšanas termiņš šim atzinumam ir 29. jūnijas pulksten 12, pēc tam 14. Uh, jūlijā tiks izskatīti šie grozījumi, un mēs tos pieņemsim 13. septembrī. Pēc tam, kad uh, padome būs eh, īstenojusi budžeta projekta lasījums, kas notiks no 14. līdz 16. jūlijam. Tātad mēs tagad pāriem pie pēdējā mūsu darba kārtības punkta, 15. darba kārtības punkts. Līdz ar to man jādod vārds Ilda Figuei Redo kundzei. Viņa stāstīs par grozījumiem savam uh, iniciatīvas eh, ziņojumam minimālā ienākuma nozīme nabadzības apkarošanā un integrējošas sabiedrības attīstības veicināšanā Eiropā. Tātad tur pavisam ir uh, 187 grozījumi. Lūdzu, Figueiredo kundze, vārds jums. Obrigāda, senjora prezidente. Paldies, priekšstādātāji. Arī es uh, vēlētos uh, pateikties kolēģiem un kolēģiem kuri ir iesnieguši grozījumu priekšlikumus. Tas a, parāda, ka viņi lieliski apzinās šīs problēmas nopietnību. Nabadzība pieaug un sociālā atstumtība Eiropas Savienībā arī pieaug. Tāpēc ir nepieciešams, a, ka, tāpēc nav pieļaujams, ka mēs a, paliekam tikai pie labiem mērķiem jo mēs jau vairākus gadus cīnāmies pret nabadzību. Tas ir ļoti svarīgi. Pašlaik mēs esam saņēmuši veselu virkni grozījumu projektu priekšlikumu un šeit dažādas valstis, dažādas politiskās grupas pauž savas bažas un uh, tiek runāts arī par uh, nepieciešamību veikt uh, konkrētākus priekšlikumus par minimāliem ienākumiem atsevišķās dalību valstīs. Bet, uh, nu labi, es izteicos jau šodien no rīta. Tomēr ievadam es gribēju pateikt divas, divas punktus, par ko tad vispār ir šis ziņojums. Uh, Mēs a, uh, vēlējāmies a, uh, sniegt praktisku ieguldījumu, lai atrisinātu smagas problēmas, kas ir saistītas ar a, uh, nabadzību. Protams, ka mēs droši vien pilnībā neatrisināsim šo problēmu. Tas tā ir pateikts arī ziņojumā, un šeit ir runa par, par nabadzības iemesliem. Uh, mēs eh, runājam par eh, nabadzīgajiem darba ņēmējiem, kura skaits pieaug. Labi, es neatkārtošos, eh, neteikšu to, ko es jau esmu teikusi iepriekš. Mēs runājam par bezdarba problēmu, kas sāsinās tāpēc, ka mm, darb, bezdarbnieki nesaņem atbalstu arī vecāki cilvēki kļūst nabadzīgāki, jo pensijas ir nepietiekamas, bērnu nabadzība, jo ģimenēs nav pietiekami liela ienākuma, un, um, protams, arī nabadzība, kas um, izriet no tā, ka cilvēkiem ir nepietiekama pieeja ne tikai no darba, darba tirguma, bet arī sociālajiem pakalpojumiem. Šeit mēs runājam par sociālo nodrošināšanu, veselības pakalpojumiem, dzīv, mājokļu pieejamību. Šeit varētu minēt arī augošo bezpajumtnieku skaitu. Mēs nevaram šeit dot atbildi uz visām problēmām bet uh, mums ir svarīgi ieviest uh, minimālos, uh, minimālā ienākuma jēdzienu. Šeit mēs pat tik daudz nerunājam par minimālo algu. Šis uh, priekšlikums ir visai ierobežots, konkrēts. Ja, kaut arī tas ietver um, plašāku kontekstu, plašāku jautājumu traktējumu tā kā eh, pastāv eh, tik eh, traģiski nabadzības gadījumi, neatkarīgi no iemesla, mēs redzam, ka nevienmēr nodarbinātība, darbs um, ir um, iemesls nabadzībai. Ir daudzi cilvēki, gan jauni, gan veci, kas uh, strādā un uh, tāpat dzīvo zem nabadzības robežas. Mums uh, jāņem vērā arī šie gadījumi, un uh, mums ir jāparedz minimālais ienākums, kas nodrošina šiem cilvēkiem cilvēku uh, cienīgu dzīvi. Uh, Mēs a, nevaram, protams, te neko paredzēt a, vienotu Eiropas Savienībai. Tomēr mēs varam runāt par minimālajiem ienākumiem, kas a, visā Eiropas Savienībā atbilst kopīgiem pamatprincipiem. Un proti, lai mēs no minimālā ienākuma varētu piekopt cilvēka cienīgu dzīvi. Tas katrā valstī ir jārēķina ņemot vērā konkrētos apstākļus Mums um, ir um, priekšlikums uh, pieņemt uh, pamata direktīvu, kuru izstrādātu Eiropas komisija. Tur būtu vienoti pamatprincipi, proti tur būtu paredzēts uh, minimālais ienākums. Šeit mēs varētu runāt par to, ka tas atbilstu 60% um, no vidējiem ienākumiem katrā konkrētajā dalību valstī. Tie, protams, katrā valstī būs atšķirīgi skaitļi. Tomēr pamatprincipam ir jābūt kopīgam. Labi. Uh, šeit mēs iedziļināmies arī dažos citos jautājumos. Droši vien šeit sāksies arī diskusijas par uh, nabadzības apkarošanas mērķi, uh, ko komisija mm, dara ar e ES 2020 stratēģiju, proti ne pārāk daudz. Mums būtu jāskatās, kas tika ierosināts pirms desmit gadiem Lisabonas stratēģijām E, papildus tam šeit ir mani priekšlikumi, ir citu e, kolēģu priekšlikumi, un mēs raudzīsimies, kādu kompromisu ir iespējams panākt. Kompromisus, a maioria das propostas. E, mūsu uzdevums ir panākt kompromisus, un uh, Lielākā daļa no šiem 187 grozījumiem man ir pieņemama, es varētu tos atbalstīt. Un proti ir pēdējais laiks, lai mēs atbalstītu šī ziņojuma garu, ideju. Es varu atbalstīt lielāko daļu šo priekšlikumu, protams, ka daudzi grozījumi tur atkārtojas. Um, Daudzi grozījumi attiecas uz uh, vieniem un tiem pašiem punktiem, un es domāju, ka mēs tur varētu sagatavot vismaz 12 kompromisa grozījumus. Pirmām, pirmajā um, rindkopā ir. Um, tur ir ļoti daudz, um, uh, par pirmo punktu ir ļoti daudz uh, priekšlikumu Par 12. punktu ir ļoti daudz priekšlikumu, un daudz no tiem pat um, paredzā vienotu virzienu. Protams, ka šeit ir arī pāris grozījumu priekšlikumu, kas ir savstarpēji pretrunīgi. Tomēr es gribētu teikt, ka lielākā daļa attiecās uz vienām un tām pašām lietām. Arī trešajā punktā tiek piedāvāti daudz, daž, daudz grozījumu. Tas pats attiecās uz ceturto punktu. Tur ir vairāki priekšlikumi - piektais punkts, sastais punkts, septītais punkts. Un es domāju, ka arī apsvērumu punktos būs iespējams panākt četrus kompromisus. Uh, Tas attiecās uz G apsvērumu punktu, uz J apsvērumu punktu, uz K un uh, uz um, apsvērumu punktu L, kā arī apsvērumu punktu N. Uh, attiecībā uz to, kas uh, šajā ziņojumā jau bija iekļauts. Es domāju, no tā izriet fakts, ka e, kompromisiem ir iespējams atrast um, kopīgu pamatu, kaut arī tu, e, grozījums ir iesnieguši dažādas politiskās grupas. Va, tā kā daudzi grozījumi viens otru papildina, vai arī tieši pretēji, dodas pretējos virzienos, man nav bijis iespējas um, detalizēti izpētīt, vai būs iespējams rast kompromisu. Tomēr man ir viens priekšlikums. To mēs varētu šajā sanāksmē izskatīt. Iepriekšējā sanāksmē mēs izskatījām, ne visi varēja būt klāt šajā sanāksmē, bet dažiem bija, dažas pārstāvēja asistenti. Līdz nākamās nedēļas beigām uh, Es uh, ceru, ka varbūt mēs varētu sagatavot uh, pirmo kompromisu priekšlikumu un 16. Uh, jūnijā Strasbūrā mēs varētu rīkot sanāksmi un šos um, projekt, šos priekšlikumu projektus um, pārunāt ar ānu referentiem. Uh, Mēs te nerunājam par tiem 12 kompromisa punktiem, ko es, kompromisa grozījumiem, kurus es jau pieminēju. Mēs redzējām, ka mums būtu jāizskata jaunie grozījumi un jāpaspriež, vai mēs nevarētu sastādīt jaunus kompromisa grozījumus, lai izvairītos no atkārtošanās. Uh, Mēs redzam, ka daudz grozījumu papildina ziņojumu, un tiem var tikai piekrist. Daudzi ir ļoti līdzīgi, un es domāju, ka kompromisus tur būtu atrast salīdzinoši vienkārši. Ja tas tā nebūs, tad virzību izlems balsojums un uh, vairākums. Es domāju, ka tie ir centrālie jautājumi, kuros mēs varēsim atrast risinājumu. Es uh, zinu, ka mm, vairākas idejas vēl ir atvērtas, proti pirmkārt vai būtu nepieciešams atbalstīt uh, Eh, veselu priekšlikumu kopumu. Es, es sagatavošu šeit kompromisa priekšlikumu, un eh, tad mēs eh, mēģināsim kopā to apspriest. Tas pats attiecās uz nabadzības apkarošanas mērķiem un arī citām politikas, jeb respektīvi prioritāšu jomām. Politiskās grupas šeit ir iesnikušas dažādas priekšlikumus, un tos mēs ņemsim vērā Protams, ka ir jārunā arī par kritēriju jautājumu, kas uh, ir um, šajā darbā jāievēro. Es uh, nevaru te uh, sniegt komentārus par uh, katru no 187 grozījumiem, tas nebūtu pārāk vienkārši, bet es domāju, ka jūs taču saprotat, ka es esmu gatava uzklausīt visus un uh, iekļaut ziņojumā visus uh, priekšlikumu, grozījumu priekšlikumus, kas um, uzlabotu ziņojumu. Es teiktu, ka tas attiecās uz lielāko daļu no iesniegtajiem grozījumiem. Es uh, labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Liels paldies, Karimā kundzei vārds. Paldies, priekšstādātājs kundze. Figurēito kundze, es atvainojos, ka mēs nevarējām piedalīties sanāksmē no nu jūsu puses vakar, bet es katrā ziņā varu tikai uzteikt jūsu darbu, bet es pavisam konkrēti gribētu uzsvērt vairākas lietas. Vispirms, fakts ir tāds, ka šodien atalgojums par darbu neaizsargā pret nabadzības risku. Tā ir viena lieta, kas jāņem vērā. Otkārt, šajā krīzes periodā automātiskie aizsardzības sistēma stabilizātori ir nospēlējuši svarīgu lomu nabadzības risku mazināšanā. Tomēr šodien ir liels skaits eh, nabadzīgo cilvēku un milzīgs atšķirība šai ziņā starp dalībvalstī. Un otrkārt, un treškārt cīnoties ar nabadzību un sociālo nevienlīdzību, te vēl ir e, jāatzīst, ka Lisabons, līgu, Lisabons stratēģija nav vainagosies ar panākumiem, mēs neesam novērsuši eh, nabadzību. Taču jāņem vērā, ka nabadzības novēršana bija viens no tūkstošgads attīstības mērķiem, tā tad tas nav risināms uh, ātrā laikā. Jūs pieminējat, ka jūs saņemat ļoti daudz uh, grozījumu, taču es gribētu šeit pieminēt trīs punktus, kas varētu tikt uzskatīt par pamatu jūsu atzinumam nākotnē. Tātad eh, vispirms uh, par pirmajiem krīzes upuriem jaunatne. Bieži vien viņi arī tiek diskriminēti attiecībā uz pieju, uh, pieju uh, sociālajiem pabalstiem, jo, piemēram, manā valstī Francijā jauniešiem nav iespējas izmantot eh, eh, šo aktīvā darba spēka eh, pabalstu. Jo īpaši tad, ja viņi ir jaunāki par 25 gadiem un ja viņi strādājuši tikai 2,5 stundas dienā, uh, Un tad būtu jāpanāk vienošanās, jo īpaši attiecībā uz bezpajumtniekiem, uz cīņu pret to, ka izvērš plašumā šī parādība. Mums ir jārūpējas par vismazāk aizsargāto sabiedrības daļu. Un jānosaka. Ja Uh, minimālās iztikas līmenis, kas ņemtu vērā uh, nabadzību, kas palīdzētu cilvēkiem izvērst, uh, iziet no šīs nabadzības loka. Jūs minējāt, ka šim minimālajam pabalstam būtu jāpieņemiem, eh, būtu jābūt pieejamam visiem, un šeit es domāju arī jo īpaši par Romu sabiedrību. Dārdena kungs un tad Elizabetes Līnas kundze. Paldies, priekšsādātājs kundze. Vispirms es gribētu sacīt uh, eh, SND grupas vārdā, ka mēs priecāmies par to, ka dažādas politiskās grupas ir paudušas interesi saistībā ar šo atzinumu, un tas arī skaidro to lielo grozījumu skaitu. Daudz grozījumu ir interesanti, Tas, protams, arī sarežģīs e, referentes darbu, taču e, vairāk grozījums es citu papildinu. Un te es e, runāju par zaļo politiskās grupas uh, grozījumu. Acīm redzot arī uh, sociāldemokrātu manas grupas priekšlikums, un tāpat arī goe grupas ir, ir iesniegtos grozījums, un es varu tikai uzteikt referentes darbu. Vakar mūsu sanāksmē mēs arī centāmies panākt kompromisus saistībā ar šiem dažādiem grozījumiem. Tas tikai pierāda to, ka šī tēma ir ļoti svarīga gan saistībā ar cīņu pret nabadzību, uh, un arī pret sociālo eh, noslēgtību. Mm, runājot par grozījumiem, te ir, es gribētu minēt, eh, tā kā iekavās tādu nelielu pastāstu. Dažkārt e, rodas eh, problēmas no Uh, valodnieciskā viedokļa, kas tad būtu, uh, piemēram, tādu vārdu lietojumā kā vidējais vai vispārīgais. Uh, Jāņem vērā, ka šeit būs arī daudz grozījumu, kas būs vienkārši saistīti ar vārdu traktējumu. Mēs mūsu sociāldemokrātu politiskajā grupā uzskatām, ka šeit mums ir iespēja prasīt no komisijas ietvar direktīvu, kurā parādītos minimālo ieņēmumu sistēmu. Skaidrs, ka visās dalībvalstīs šie minimāli ieņēmumi nebūs vienādi. Tomēr es gribētu, ka šis eh, atskaites eh, ietvars būtu vienāds Eh, visās valstīs, ņemot vērā dalību valstu īpatnības. Skaidrs, ka Ziemeļu valstīs ir eh, bijusi jau sen spēkā uh, sistēma ar koplīgumiem un tā tālāk. Un tas nav, tā nav bijis visās dalību valstīs, pārējā Eiropā, un mums šī sistēma būtu jāintegrē. Tā tad mums būtu jāpieprasa šāda direktīva, uh, kas eh, vispārinātu šo minimālo snieg, slieksni visā Eiropā, un tas būtu uzskatāms par pamatsoli cīņā pret nabadzību. Eh, zaļo grupu eh, pārstāvi mums jau ir minējusi šos īpaši, šīs īpaši neaizsargātās iedzīvotāju kategorijas, un arī šo jautājumu par uh, ienākumiem, kas nodrošina pamat vajadzības, un tas arī būtu jātaino šajā atzinumā. Un vēl es gribētu nobeigumā sacīt, ka mēs tiešām vēlamies strādāt konstruktīvā ar zāju, gaisotnē ar jums, e, eh, referentes kundze, nu, tā lai šis teksts būtu pēc iespējas daudzveidīgāks. Paldies! Lūdzu, vārds Elizabetē Linē. Jā, paldies! Un arī gribu izteikt lielu atzinību par paveikto darbu. Un man tiešām patīk jūsu ziņojums, un pat varbūt vairāk nekā daži no tiem grozījumiem, lai gan man ar tiem ar nav nekādu problēmu, bet es tikai domāju, ka e, ziņojums ir precīzāks un varbūt tāds labāk, o, precīzāk vērsts uz jautājumiem. Un, protams, ka mēs nevaram garantēt absolūti visu visiem cilvēkiem, bet uh, tomēr es zinu, uh, ka ir cilvēki manā grupā, kuri nevisai uh, tā atzinīgi vērtē pamatdirektīvu. Un šī te krīze, kas notiek Grieķija, Portugāla, Īrija, daudzās dalību valstīs, te mums vajadzētu padomāt par to, uh, ka šoreiz ir cilvēki, kuri saka, nav nekāds uh, brīnums, ka tas viss mūs ir uh, piemeklējis un vēl arī ne visi atbalsta šo dokumentu. Tā tad jūs arī sakāt par 60% noteikšanu. Un jā, un tad varētu teikt, tā ir laba doma 60% saistībā ar vidējo ienākumu. Un tad ikvienam ienākumu pieaugs, jo esat noteikuši minimālo ienākumu, un tad, ja tas tiešām visu laiku aug un aug, un ja jūs gribat uh, sasniegt šo 60%, tad būs problēma, jo tas ir tā, ka pa solītim tas viss notiks. Un es gribētu vairāk skatīties uz tām, uh, uz to robežu, kas būtu virs nabadzības sliekšņa, un to noteikt. Un ja ir e, pareizie nabadzības indikātori noteikti, tad tas būtu daudz uh, labāk nekā vienkārši 60%. Un te arī jau e, dalīja kundze runāja par to, ka vajadzētu uh, uz, noteikt dažādus uzdevumus, kas novest pie tā, ka samazinās bezpajumtnieku skaits. Bet runājot par direktīvu, iespējams, ka daudz cilvēku ceļā pazudīs, kuriem uh, ir tīkam šī te uh, ideja par minimālajiem ienākumiem un mazāk tīkam ir pamatdirektīva. Es zinu, ka manā grupā būs problēmas, un es nedomāju, ka visiem būtu jābūt ļoti aizrāvušies ar šo, aizrāvušamies ar šo direktīvu, bet tomēr, kad mēs runājam par minimālo ienākumu līmeni, mums tomēr jābūt formāliem kritērijiem. Paldies! Kostas kundze un tad Ludvigsona kungs. Lūdzu, vārds Kostas kundzei. Paldies! Es gribu arī izteikt atzinību Figurai Dokundzei par ļoti labi paveikto darbu un ka viņa arī bija tik atvērta uz kompromisiem. Līdz ar to tekstā ir iekļauti tie grozījumi, kuri ir tikuši iesniegti. Un cenšoties uzlabot e, e, ziņojumu, tad domāju, ka divas, trīs lietas vajadzētu akcentēt. Kā jau citi kolēģi teica, Es arī varu teikt, ka šis nav tikai svarīgs instruments, lai cīnītos ar nabadzību un veicinātu sociālo iekļaušanos, bet, eh, kad mēs runājam eh, par ekonomiskajām krīzēm, eh, tad, kad cilvēki ir vairāk atkarīgi, tad mums jādomā par šo te atkarības samazināšanu, un tas savukārt uh, ir saistīts ar izmaksām, ar naudu un sabiedrības naudu. Bet ciņā ar nabadzību mums ir jādomā par eh, minimālajiem ienākumiem papildus visiem citiem pasākumiem. Un pakalpojumiem, kuri jādara pieejam cilvēkiem. Tātad mēs varētu citiem vārdiem teikt, ka te ir jādomā par sociālo drošību. Atgriežoties pie iepriekšējās runātājas un pamatdirektīvu, kā uh, eh, tas uh, tiek uzņemts dalībvalstīs un sociālajiem partneriem, uh, jāsaka ne tikai simboliski, bet arī pat tiešām nozīmīgi būtu tas, kā uh, uh, es reaģētu uz šo um, nabadzības problēmu, lai gan mēs šo cīņu veicam, ne tikai mēs neesam liels panākums guvuši, bet arī apvienotajās nācijās nav liela panākuma gūti. Uh, Un es domāju, ka mēs varētu izmantojot šo pamatdirektīvu, labāk atbildēt uz vajadzībām un parādīt, ka uh, tomēr tas, kas ir uh, cilvēkiem nepieciešams, ir iekļauts institūciju darbā un akcentēt to, ka Eiropas pilsonība nav tikai uh, miris Lisabonas līguma burts. Mēs domājam, ka mēs eh, šajā komitejā domājam par citas politiskās grupas. Un tagad Ludvigsen kungam vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es uzreiz varu teikt to, ka es simtprocentīgi atbalstu centījumus un darbu, kā samazināt uh, eh, nabadzību Eiropā. Uh, Eiropa ir ļoti dažāda, un Frederiks runāja par uh, kolektīvo līgumu slēgšanas sistēmu. Un mums tie jāņem vērā, kad mēs šeit runājam par minimālo atalgojumu vai minimālo algu. Un uh, atšķirība ir tā, ka ir cilvēki, kur runā par minimālo algu, un citi runā par minimālajiem ienākumiem. Mums vajadzētu specificēt, e, ko tad mēs e, tieši domājam katrā gadījumā. Un kā Frederiks teica, tad e, minimālā alga ir kolektīvās līgumslēgšanas prakses elements. Un mēs nevēlamies šeit daudz ko mainīt un līdz ar to apdraudēt kolektīvo līgumu slēgšanu bet te nu jāsaka, ka valstīs ir liels atšķirības, kas jāņem vērā. Paldies! Paldies! Un tagad liekas vairāk eh, nav neviena deputāta, kas vēlētos izteikties Figureido kundze. Lūdzu, vārds noslēgumam. Bet varbūt komisija vēlējās kaut ko teikt. Es neredzēju, ka tika lūgts vārds, bet, ja nu, ir tāda vēlme. Pēc ilgstošām pārdomām komisija ir izšķīrusies kaut ko pakomentēt, saka priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētājs skundze. Tā tad um, daži vispārīgi komentāri. Pirmkārt, saistībā ar to, kas būtu uh, tāds politiskā ziņā uh, svarīgs stimuls. Tas tiešām ir viss tas, kas šeit tika pārunāts, bet runājot par atsevišķiem jautājumiem, tad es domāju, ka kolēģi būs apmierināti, ja varēs no sekretariāta eh, komentāru saņemt rakstiskā veidā. Un mēs tiešām pēc būtības atbildēsim rakstiski. Paldies! Nu, tad vārds Figureido kundzei. Liels paldies atbildot komisijai. Es gribēju sacīt sakojošam. pamatojumam es uh, ierosinātu atsaukties arī uz 2008. gada ziņojumu. Es neatceros vairs uh, numuru um, rekomendāciju, bet uh, tātad, jā, tā bija komisijas, um, komisijas rekomendācijas uh, no 2008. gada 3. oktobra. Un uh, to es uh, ierosinātu ņemt uh, vērā faktiskajā daļā, ziņojumā iekļaut to preambulām, Un uh, fakti, uh, te, uh, normatīvajā daļā tad iekļaut, tālākajā tekstā es atvainojos iekļaut to sādu. Tad tur nebija tādas uh, sakas, kā Eiropas komisija to vēlējās, un tāpēc mēs pašlaik esam šādā situācijā, kādā mēs esam. Mēs vēlamies uh, pastiprināta šo, šos pasākums. Lai ņemtu vērā grūto situāciju ar pašreiz valdošo nabadzību. Bet uh, tagad um, atbildēšu kolēģiem, kuri izteicās. Uh, līdz šim taču mēs jau redzējām, uh, kā arī parlamenta komitejā ir visai lielas grūtības nonākt pie konsensa, skatot um, uh, jautājums par, par, par šo direktīvu, par to, kāds būtu tās mērķis un uh, kādi būtu, kāds būtu īstais virziens. Es domāju, ka mēs varētu mēģināt strādāt šajā virzienā, un tad jau redzēsim. Es vēlējos paskaidrot vēl vienu lietu. Šeit neiet runa, es gribu to uzsvērt par minimālo algu. Mēs runājam par tārifu politiku. Protams, ka Tārifu vienošanās tiks respektētas arī katras konkrētās valsts likumdošana. Vismaz es to tā redzu no tā, ko es esmu uzrakstījusi. Par šo jautājumu nekad eh, runa nemaz nav arī bijusi, jo um, katras valsts īpatnības algu veidošanas jautājumā tiks ņemtas vērā. Mums ir jārada mehānisms, kas dalību valstīm liktu garantēt vismaz noteiktu minimālo ienākumu. Mēs šeit nerunājam par par um, ieguldījumi, mēs, tas ir saistīts ar dalībvalstu budžetiem un arī Eiropas Savienība šeit varētu spēlēt būtisku lomu. Ja dažās valstīs situācija kļūtu tik um, slikta, mēs varētu tur iejaukties. Tomēr uh, tas nedrīkst eh, novest nu, pie tā, ka mēs aizmirstam par nabadzību, īpaši ekstremālu nabadzību. Tur mums ir jābūt spējīgiem atrast atbildi. Kā jau sacīju, mēs šeit nerunājam par minimālo algu, tur mēs nevēlamies iejaukties. Arī tarifu vienošanās a, eh, nav mūsu kompetence. Mums a, eh, šeit ir jārunā par a, minimālo ienākumu, kas nav atkarīgs no iemaksām. Šeit eh, tiek runāts eh, par tieši izmaksām no valsts budžeta. Protams, ka šeit ir daudz um, jūtīgu jautājumu. Mēs uh, runājam par 60% minimālo ienākumu no vidējā, no vidējiem ienākumiem, no mediāna. Un um, galu galā uh, šeit uh, ir runa par to, ka mēs nosakām nabadzības slieksni, definējam nabadzības slieksni, kas uh, būtu attiektos uz šodienu. Tātad tas būtu 60% no vidējiem ienākumiem katrā konkrētajā dalību valstī. Tad eh, mēs eh, nonākam pie jautājuma par minimālo ienākumu Eiropas Savienībā. Koncepcija ir tāda, ka šeit uh, tiks runāts par minimālo ienākumu Eiropas Savienībā, bet tās būs minimālais, tas būs zināms procents no minimālā ienākuma katrā konkrētajā dalību valstī. Summas šeit, protams, atšķirsies. Mums te ir jāņem vērā arī pieeja sociālajiem pakalpojumiem, sociālajai nodrošināšanai, mājokļiem un tā tālāk. Daudzās valstīs šie pakalpojumi ir praktiski par velti, citās ne Un arī tas mums ir jāņem vērā. Tas nozīmē, ka šeit tiks ņemtas vērā atšķirības dažādās dalību valstīs. Lai vai kā, tomēr mēs te varam radīt kopēju pamatu, kopēju ietveru, un tieši tāds ir mans priekšlikums, lai komisijai tiktu uh, Uh, uzliktas uh, saistības um, apkarot uh, nabadzību, kas pašlaik ir ļoti izteikta. Komisija tur ir jāpieliek sava roka un aktīvi jādarbojas. Um, dažās valstīs ir panākti labi sasniegumi, bet citās situācija ir bēdīga. Dažās valstīs ir nepieciešama palīdzība un um, tas būtu saistāms ar Eiropas dimensiju. Tātad tas būtu ietvers, kā es to sārādzu. 16. datumā mums ir sanāksme, kur mēs skatīsim kompromisu priekšlikums un kopējiem spēkiem mēģināsim konkretizēt šos jautājumus. Liels paldies atzinam sagatavotājai un vēlu jums eh, veiksmi un drosmi strādājot pie kompromisa grozījumiem. Mēs balsosim par šo grozījumu 24. jūnijā pēc tam, kad, eh, ja saprotu pareizi, jums būs eh, notikušas vairākas sanāksmes, lai sagatavot šos kompromisu grozījumus, Un uh, komisija izskatīs jūsu priekšlikumu, un tad uh, tas tiks izskatīts uh, plenārsēdē oktobrī. Un saistībā ar nabadzības izskaušanu mums būs arī uh, svinīga sanāksme, uz kur aicināts arī Pols Bušē. Šodienas darbs ir pabeigts. Pateicos, ka jūs tajā piedalījāties līdz pat galam, ņemot vērā arī īpašos apstākļus, kad mums bija, mēs bijām spiesti eh, ievies šeit pauzi rīta cēlienā. Paldies arī Linai, un mēs tiksimies rīt deviņos eh, Līnas vadībā. Paldies!